Uh, ladies and gentlemen, uh, could I invite you to... Dāmas un kungi, aicinu visus ieņemt vietas. Un tad mēs būsim gatavi uzsākt mūsu darbu un runāt par patērētā tiesību direktīvu. Good. Well, can I um, warmly welcome you? Sirsnīgi sveicu jūs visus šīs pēcpusdienas uh, uzklausīšanā par patērētā tiesību direktīvu. Es gribu pateikties tīpaši Andrēs Švābkungam, kurš ir referents. Uh, attiecībā uz šo priekšlikumu viņš kopā ar mūsu sekretariātu ir bijis galvenais atbildīgais, kurš ir organizējis šo uzklausīšanu. Viņam jāsaka, bija maz laika, lai norganizētu visu, jo jautājums bija tāds diezgan steidzams, vajadzēja laiku nezaudējot darboties. Tāpēc man ir liels prieks redzēt mūsu vidū ekspertus. Uh, es viņus šobrīd vēl ar viņiem sīkāk neiepazīstināšu, bet jūs varat redzēt darba kārtībā, viņi visi ir uh, uzskaitīti. Mēs centīsimies pieturēties pēc iespējas, cik tas iespējams pie mūsu laika grafika. Es lūdzu visus mūsu viesus, lūdzu pieturēties pie sava atvēlētā izteikšanās laika, jo es pieņemu, ka būs diezgan daudz jautājumu. Īpaši gribu sveikt uh, Uh, Poleta Stolē Koģī kundzi, kura ir uh, uh, ģenerāldirektora vietniece Sanko ģenerāldirektorātā un pateicos arī par to, ka esat nodevuši mums divus ļoti svarīgus komisijas papildus dokumentus. Viens, kurā tiek skaidrots direktīvas tvērums, un otrs ļoti svarīgs darba dokuments. Tā ir tabula, kur ir salīdzināts dažādas patērētāja tiesības eh, dažādās valstīs. Manuprāt, eh, šis dokuments būs interesants ļoti daudziem no jums un arī ekspertiem. Tātad šīs dienas uzklausīšana uzsāk nākošo posmu šajā direktīvas pārskatā. Uh, Makāsī kungs uh, bija priekšgājējs šajā komitejā, un uh, komiteja jau ir lielā mērā izvērtējusi šo priekšlikumu un tā ietekmi. Man ir prieks tagad paziņot, ka mūsu komiteja nozīmēs referentu. Andries Švābs, kā es teicu, ir pieņēmis šo matu. Un mums ir ļoti spēcīga un aktīva ēnu referentu grupa, kas strādā ar viņu kopā jo tagad mums ir reāli jāstrādā pie šī tiesība akta, jāiesniedz uh, grozījumi, tātad aktīvi jāvirz viss process uz priekšu, un es domāju, ka šī ir ļoti svarīga sākuma diskusija šim turpmākajam darbam. Vairāk laiku netērēšu došu vārdu tūlīt Andriesam Švābam, un tad mēs arī dosim vārdu ekspertiem. Andries, jums vārds. Paldies! Man diezgan dīvaini šeit šobrīd atrasties te pat prezidijā. Bet, nu, nu, nemaz nav tik neparasti sēdēt blakus tev, Malkams. Esmu ļoti gandarīts par to, ka ir tik milzīga interese par mūsu uzklausīšanu. Esmu pārliecināts, ka mūsu eksperti un referenti šodien nāks klajā ar dažādiem interesantiem priekšlikumiem, un ļoti jauka, ka mums ir tik daudz klausītāju. Vēlos arī pateikties sekretariāta darbiniekiem, ir tīpaši Balons kundzei, Manuprāt, viņi paveikuši savu darbu godam. Un man bija arī veiksmi sadarboties ar ēnu referentiem no dažādām politiskām grupām, un viņi tiešām bija gatavi pat atbalstīt manu priekšlikumu rīkot uh, uzklausīšanu šodien. Tātad visi ēnu referenti tiešām paldies! Un vēlos pateikties arī Eiropas parlamentam kopumā, arī par to, ko jūs darīsiet nākamajos mēnešos, tā lai jūs no vienas puses mierīgi, bet no otras puses ļoti izšķiroši rīkotos un panāktu to, kas ir nepieciešams mūsu iedzīvotājiem un mūsu uzņēmumiem, bet tajā pašā laikā, protams, neuzspiežot pārāk striktus laika rāmjus. Mums ir jāpanāk līdzsvars, no vienas puses ir jābūt labam produktu piedāvājumam mūsu patērētājiem, Bet no otras puses ir jāpanāk, lai būtu patērētāja tiesība aizsardzība. Ja mums sanāks panākt šo vidusceļu, tad būs ļoti labi, būsim sasnieguši savu mērķi. Man šķiet, ka zināmā mērā pastāv konflikts starp patērētāja un ražotāja interesēm, bet šis konflikts rodas tādā ziņā, ka mēs kā patērētāji no vienas puses vēlamies, lai mums būtu lētas un ļoti labas preces, Bet te pašā laikā ir jāsaprot, ka mums būs tad atbilstoši jāmaksā par patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Manuprāt, direktīva tiešām ļauj mums papildināt un uzlabot iekšējo tirgu, un šādā veidā es ļoti ceru, ka mēs varēsim izvairīties no pārmērīgām tiesvedības izmaksām, jo līdz šim ir tā, ka ir 27 dalība valsts un atbilstoši 27 tiesību sistēmas, un ja mēs varēsim ar savu priekšlikumu panākt caurskatāmību mūsu patērētājiem, tad esmu pārliecināts, ka patērētāji būs ļoti pateicīgi. Komisija savā dokumentā norādījusi uz to, ka patērētāja aizsardzība kļūst ar viens svarīgāka, un līdz ar to šī direktīva varēs Uh, uzlabot situāciju arī gadījumos, ja darījums notiek attālināti. Eiropas Savienībā mēs runājam par lielu daudzveidību, mēs runājam par subsidiaritāti, un esmu pārliecināts, ka šī direktīva uzlabo situāciju, ņemot vērā gan atšķirības uzņēmē darbībā, gan arī kultūrā. Protams, paliek spēkā jautājums par to, vai Eiropa ir nobriedusi šādam priekšlikumam. Vai tiesību normas, kas jau tagad eksistē likumos, vai šī, šīs normas balstās uz uh, juridisko kultūru, kas jau ir izveidojusies Eiropas Savienības dalību valstīs. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības patērētāja tiesības direktīva, šī, šai direktīva ir jābalstās uz uz uh, visu patērētāju tiesību aizsardzību visā Eiropas Savienībā, nevis vienkārši 27 dalību valstu uh, atšķirīgo viedokļu saskaņošanā. Mums tiešām ir jādomā par ilgtermiņa mērķiem, un mēs saprotam, ka daudz ilgtermiņa mērķi ir saistīti ar šo direktīvu. No vienas puses šeit ir uh, tādi aspekti, kas, kas ir cieši saistīti, protams, ir zināmi arī konflikti, piemēram, uh, Eh, kopīgas līguma prakses un uh, līguma tiesības, nu tad būs jāskatās, ko mēs varēsim nākamajos divos gados panākt ar šo dokumentu. Mēs no savas puses darīsim visu, lai konstruktīvi strādātu pie šī dokumenta, un es domāju, ka ir arī ļoti jauki, ka mums tagad ir jauni kolēģi, kas ir pievienojušies mūsu komitejas, un jūs varēsiet atbilstoši izskatīt šo dokumentu, sekot attīstības procesam un, protams, dot arī savu ieguldījumu. Līdz novembra beigām mēs noteikti izstrādāsim darba dokumentu šajā komitejā un atbilstoši turpināsim diskusijas balstoties uz šāda diskusija apkopojuma. Es tiešām ceru, ka mūsu publiskajai uzklausīšanai būs ļoti labi rezultāti. Paldies! Jā, liels paldies, Andrēs, par uh, jūsu vadību šajā jautājumā. Tagad došu vārdu pirmajam runātājam. Mūsu uzklausīšanas struktūra tāda. Vispirms mēs uzklausīsim komisijas stāstījumu, īpaši pievēršot uzmanību papildus dokumentiem, kas mums ir atsūtīti, un pēc tam būs īsts jautājumu uzdošanas brīdis. Tad mēs esam lūguši Šulte Nolki kungu no Osnabrukas universitātes pastāstīt par juridisko kontekstu un tā struktūrālo analīzi. Tas būs apmēram 10 minūtes, pēc tam atkal daži jautājumi. Pēc tam mums ir paredzētas uzstāšanās no četrām iesaistītajām pusēm, no, uz, no patērētāju puses un uzņēmējiem. Tas būs atsevišķs jautājums. Un noslēdzošajā daļā mums, eh, mums runās Anders Dolings. Viņš eh, ir Zviedrijas valdības pārstāvs šeit Briselē. Uh, patērētāju lietās, un uh, mūsu komitejā, man liekas, viņš ir pavadījis gandrīz tikpat daudz laika kā es, un šoreiz mēs arī dosim viņam iespēju izteikties. Tā ka liels paldies visiem viesiem! Tā tad uh, došu vārdu pirmajai runātājai, tas to arī Kodžī kundzei. Kā jau es teicu, liels prieks ir, ka jūs esat mūsu vidū. Paldies, uh, ka nosūtījāt šos jaunos dokumentus. Jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti viesi. Mēs ļoti augstu vērtējam šo uzklausīšanu, un mēs katrā ziņā izmantosim šo iespēju, lai uh, turpmāk skaidrotu mūsu priekšlikumu būtību. Tāpat mēs arī gribam dzirdēt un uzklausīt, kāda ir jūsu pozīcija, deputāta nostāja un citu interesēto pušu nostāja. Mums šis priekšlikums ir pamata iniciatīva, jo mēs uzskatām, ka šī direktīva tad, kad tā tiks pieņemta, tā reāli varēs dot ieguldījumu, labumu iekšējā tirgū, varēs uzlabot konkurētspēju un varēs nodrošināt arī labākas cenas un labāku izvēlu patērētājiem. Kā jau referents norādīja, mums ir jāatrod nevajadzīgais līdzsvars starp uh, patērētāju vēlmēm un cerībām un arī uzņēmuma interesēm. Dažu galveno patērētāju tiesību pilnīga harmonizācija un juridiskā noteiktība varētu palīdzēt šo divu mērķu sasniegšanā. Es varētu izteikties tādā metafor, ne, metaforiskā veidā. Šis prof priekšlikums ir tāda kā saliņa, harmonizētu noteikumu saliņa eh, jūrā, tādā sabangotā, dažādu valstu, dažādu prasību noteikumu jūrā. Kā jau es teicu, bet darbs šobrīd ir procesā, mēs domājam, ka iekšējais tirgus ir uh, pelnījis labi, lai mēs sākam kaut arī ar šo saliņu. Un, uh, Un mana komisāra noteikti uh, strādās šai jomā un arī rūpēsies par vajadzīgo aizsardzības uh, līmeni. Tomēr jāpatur prātā, ka mūsu pamata mērķis, galvenais mērķis ir likvidēt šo juridisko fragmentāciju, sašķeltību patērētāju tiesību aizstāvībā. Tā tad komisija nav šobrīd gatava kompromitēt par uh, principu. Ir nepieciešams tātad viens noteikumu kopums attiecībā uz uh, patērētājiem un uzņēmumiem. Mēs esam uzklausījuši arī kritiku, jo šis priekšlikums jau vairākus mēnešus ir uh, diskusiju centrā. Mēs zinām, ka daudzi mūs atbalsta, bet ne visi pilnībā izprot, kāds ir uh, potenciālais ekonomiskais uh, guvums no šī priekšlikuma. Ietekmes izvērtēšanas laikā mēs veicām padziļinātu analīzi par šī priekšlikuma sociālo un ekonomisko ietekmi. Bet, protams, mēs izmantojām tos datus, kas bija mūsu rīcībā. Un mēs nevaram uzskatīt, ka šie dati bija pilnīgi visaptvaroši un pabeigti. Ir jomas, kur uh, informācija ir pietiekama, un tur mēs attiecīgi paplašinām savu zināšanu bāzi. Viena joma, ko mēs uh, pētam, un cerams, ka gada beigās nāksim klajā ar uh, pārskatu, tas ir jautājums, kādā veidā patērētājs uztver visu situāciju un kā uh, patērētājs reaģē uz kompensācijas iespējām. Tātad mēs veicam pētījumu, lai saprastu, kāda ir reālā patērētāja attieksme, vai patērētājs dod e, vietu produktu aizstāšanai, e, remontam, vai viņš noraida šādas iespējas. Tātad mēs pilnībā vēl neapzināmies, kāda ir patērētāja attieksme. Un, ja citas patērētāja organizācijas mums varētu palīdzēt šajā darbā, tad mēs laipni viņus, protams, uzklausītu. Kā jau es teicu, mēs esam tik aicināti izvērtēt, kāda būtu šīs direktīvas ietekme uz nacionālo likumdošanu. Mēs jau lūdzām, lai mums tiktu iesūtītas sal salīdzinošās tabulas. Šīs tabulas šobrīd arī ir darba procesā, tāpēc lūdzu nesākiet, nesāciet skaitīt šeit plusus un mīnusus. Uh, balstoties šī dokumenta, jo rezultāts visticamāk būs neapmierinošs. Bet, kā jau es teicu, šis vēl nav pilnīgi pabeigts skrīnings, un mēs ceram, ka dalība valstis un arī patērētāju organizācijas un uzņēmēju organizācijas palīdzēs mums pabeigt izstrādāt šo salīdzinošo tabulu, lai mēs zinātu, kāda būs šīs direktīvas reālā ietekme uz uh, valstu uh, likumiem. Tātad mums priekš tam ir jāiepazīst labāk situācija. Mēs zinām, ka diskusijas tā tad nav galvenokārt par šo dokumentu, bet mums vajadzētu diskutēt vairāk par priekšlikumu kā tādu. Runāt par direktīvas priekšlikumu ir trīs galvenās jomas, uh, kas interesē mūs visvairāk. Pirmām kārtām, šis tvērums. Mēs uzskatām, ka saskaņa starp šo priekšlikumu un uh, valstu līgumu slēgšanas tiesībām, ka to ir iespējams saskaņot. Mēs šobrīd sadarbojamies ar jums un ar padomu, lai skaidrotu uh, šo aspektu. Ir īpaši runājot par tiem kompensācijas mehānismiem, kāda ir pieejama defekta preču gadījumā. To mēs varam panākt šajā priekšlikumā iestrādājot uh, nosacījumu, kas paredz, ka kompensāciju harmonizācija nekādā veidā neietekmēs uh, tradicionālās metodas līguma uh, slēgšanas uh, jomā un tiesībās dalībvalstīs. Tā tad netiek grauts tas, kas ir nacionālajās dalībvalstīs. Gribētu norādīt, ka mana komisāra Kuņevs kundze vēlas arī iet tālāk šajā kompensāciju regulācijā un gribētu paplašināt arī patērētāju tiesības. Padomē šajās divās tēmās notiek diskusijas, tiek meklētas iespējas. Mēs raugamies, vai ir iespējams priekšlikumā ienest tiesības noraidīt, kā tas ir paredzēts apvienotajā karalistē. Tātad noraidīt garantiju, ja gadījumā precē ir defekts. Trešais punkts. Pilnīga harmonizācija atstās ietekmi uz uh, nacionālo likumdošanu. Dalība valstis. Tām būs jā. List, so that... Tad mēs izveidosim šo, sar... šo melno sarakstu, kur būs nepieciešams pārskatīt šos negodīgus līguma noteikumus. Taču priekšlikumā nav apšaubīta, apšaubīta nacionālā judikatūra runājot par negodīgo līguma praksi. Mēs tiešām neplānojam ierobežot nacionālo iestāžu kompetenci attiecībā uz līgumtiesību jomu. Ja mēs runājam par negodīgām, ne, negodīgiem noteikumiem, tad joprojām šo noteikumu regulācija paliek dalību valstu ziņā. Un, manuprāt, par šiem trīs jautājumiem bija nepieciešams runāt atsevišķi. Vispirms jautājums par darbības jomu, otrkārt, kāda būs saikne ar tradicionālām līgumtiesībām dalību valstīs, un treškārt, kādi būs noteikumi attiecībā uz negodīgiem līguma noteikumiem. Un tiešām vēlamies jums pateikties. Mēs labprāt turpināsim diskusijas ar jums. Un ceram, ka likumdošanas procesā, sadarbībā ar IMCO un Eiropas parlamentu kopumā, mēs varēsim uzlabot savu normatīvā aktu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Paldies par ļoti labu skaidrojumu attiecībā uz šiem aspektiem. Un jūs tā ļoti tālēnē paskaidrojat mums, jūs runājat par šo saliņu, un šī saliņa ir drošība, nedrošības jūrā. Un tas ir skaidrs vizuāls tēls. Mums jārunā, protams, par to, cik kādai jābūt šai salai un cik, cik milzīgi ir šie ūdeņi, kas atrodas apkārt, vai tur ir kādi krokodīli. Andrēs Švābe, kas ir referents, arī viņš labprāt uzdotu dažus jautājumus, bet tad arī Trenta Filitis kungs. Un, ja ir vēl kāda deputāta, kas gribētu uzdot jautājumu, komisija lūdzu Turenenes kundze. Jūs varēsiet pieteikties arī vēlāk. Nu, tad sāksim. Un mēs varam uzdot visus jautājumus. Un pēc tam tas arī kundze varēs atbildēt. Lūdzu, Andrēs. Paldies! Paldies par ļoti skaidru skaidrojumu no komisijas puses. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums. Diemžēl ļoti ātri atgriež mūs pie jautājuma, par kuru mēs negribējām runāt. Tas bija jautājums par darbības jomu. Kad mēs runājam par direktīvas darbības jomu, un jūs tik tikko mēģināt paskaidrot, kā nacionālās tiesību normas attiecībā uz patēriņa līgumiem, ka šīs tiesību normas netiek skartas, tad es to saprotu, ka mēs nevaram panākt tirgus harmonizāciju, bet tas taču bija mūsu direktīvas mērķis. Nu tad varbūt tiešām jūs varētu paskaidrot vēl vienu reizi jo no jūsu skaidrojuma, diemžēl, man nepalika skaidrs. dalību valstīs un atcelt tos šķēršus, kādi šobrīd uh, pastāv uh, uzņēmumiem, neatkarīgi no to izmēra. Tomēr, vai ar šo konkrēto direktīvu tas būs iespējams? Pirmām kārtām, mums nepieciešams aplūkot harmonizācijas līmeni. Priekšlikumā ir paredzēta pilnīga harmonizācija Tātad nosacījumi, kas būtu jātiecina uz visām dalībvalstīm bez jebkādiem izņēmumiem. Pilnīgas harmonizācijas mērķis ir ieviest zemākos limitus robežvērtības garantijās, tātad piedāvāt uzņēmiem iespēju ieviest kopīgu tiesisko struktūru attiecībā uz to produktiem, neatkarīgi no tā, kurā valstī tas ir. Šādā veidā patērētāju aizsardzība tiek apdraudēta, jo divu gadu garantijas periods attiektos uz uh, visiem produktiem un, uh, piemēram, daudzos sektoros mēs samazinātu garantijas periodu. Ir daudz dažādu produktu, kā, piemēram, uh, dažādas elektriskās iekārtas un elektroniskās iekārtas, kurām ir ilgāk garantijas termiņi. Tātad, veicot šādu harmonizāciju, mēs radītu jaunu garantijas sistēmu, kura uh, kurām reāli būtu garāks šis garantijas termiņš, teiksim, kuram šobrīd ir piecu gadu garantijas termiņš, bet tas tiek samazināts. tādā veidā tiktu mainīta tā sistēma, tās iespējas, kas pastāvēja agrāk. Ņemot vērā iepriekš teikto, Pie šī jautājuma ir jāstrādā. Paldies! Jā, priekšsādātājs pārtrauc runātāju un teica, mums nevajadzētu šeit izteikt ļoti garu tagad viedokli, bet mēs tik tiešām gribētu uzkrausīt diezgan konkrēts jautājums. Es vienkārši skaidroju savu pozīciju, saka runātājs. Tātad Patērētāja aizsardzība tik tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs neesam pret centieniem uzlabot paslēz, pasreizējo struktūru. Gluži pretēji mēs to vēlamies, bet mēs gribam, lai tas iet roku rokā ar patērētāja aizsardzību un nevis tikai nodrošinātu uzņēmumu aizsardzību. Komisijai it kā ir vēlme uzklausīt to, ko vēlas patērētāju aizsardzības institūcijas, vai tā ir reāla vēlme, vai arī tikai kaut kāda centieni stiprināt uh, uzņēmumu un uzņēmē pozīciju. Tā tad, kāpēc komisija uh, necenšas kaut ko darīt, lai pamazin, samazinātu patēriņu cenas, patēriņu preču cenas? Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es vēlētos pateikties arī par komisijas teikto. Katrā ziņā šaubu nav par to, ka mēs vēlamies visu to labāko patērētājiem Eiropā. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Man ir grūti saprast, kāds ir patērētāju ieguvums, jo ļoti daudz patērētāju organizācijas saka, ka ne tikai no Dānijas viedokļa, bet arī no Eiropas viedokļa skatoties ir uh, nesaprotams, kāpēc ir jābūt šai direktīvai. Tātad, ko iegūs pat, eh, patērētājs? Nākamais šī salīdzinošā analīze. Es saprotu, ka jūs nevēlaties iedziļināties un nav arī laika iedziļināties um, sīkumos, bet kā jums liekas, kad jūs būsiet to pabeiguši? Jo es domāju, ka uh, tas ir saistīts ar to, ka dalību valstis būs iesnieguši savus analīžu datus. Un eh, es saprotu, ka šajā dokumentā jūs šeit esat iekļāvuši pāris datus. Uh, par Dāniju, kas ir nepareiza. Un trešais, es piekrītu Andrēsam Švabakungam, kāds ir eh, sakars starp Eiropas eh, likumiem un dalību valstu likumiem. Tātad jūs apgalvojat, ka jūs vēlaties pilnīgu harmonizāciju, bet es nesaprotu, kur ir šeit pretruna. Un visbeidzot, vēlētos jūs pamudināt un pavirzīt uz atklātu dialogu, lai nebūtu tā, ka mēs izslēdzam kādu iespēju. Piemēram, jūs sakiet, ka jūs nesat gatavi kompromisiem, bet varbūt tas neizslēdz atvērt dialogu iespēju. Paldies! Um, like do... Paldies, saka priekšsēžu kungs. Es eh, tagad vēlētos dot vārdu Tastorī kungam atbildēt uz Turunens kundas uzdotajiem trīs jautājumiem, bet eh, Vehtenen kungs un Vailers kundze uzdos jautājumus vispirms, un pēc tam mēs eh, vairāk neļausim uzdot jautājumus. Tas Torija kundze atbildiet trīs pirmajiem teiktajiem. Paldies, eh, saka tas Torija kundze, es varbūt atbildēšu tā vispārējāk, un pēc tam mans kolēģis atbildēs par dalību valstu uzdoto jautājumu, jo patiesībā mēs šo dialogu ar dalību valstēm tikai padziļinām. Jautājums, ko uzdeva Turunens kundze, uh, Tātad, vai mēs iestājāmies par pilnu harmonizāciju? Jā, un vienlaicīgi es apgalvoju, ka e, nacionālos e, līguma saistību likums tas neaizskars. Es domāju, ka kāda ir šī priekšlikuma būtība. Uh, Mēs nevēlamies kritizēt šo priekšlikumu, kaut arī mēs esam spējīgi to darīt. Kaut arī mums izdiesies harmonizēt tikai daļu no patērētāja tiesībām Eiropas Savienībā uz tā saucamajām pamat saistībām. Mums tomēr izdosies radīt lielāku juridisko drošību tirzniecības līgumiem un tirzniecības saistībām dalību valstīs. Patreizējā ekonomiskajā situācijā mums ir nepieciešams radīt efektīvāku iekšējo tirgu. Un tikai radot juridisko drošību uzņēmumiem, mēs izveidosim atvērtu tirgu, kas gala beigās, protams, nāks par labu arī patērētājiem. Bet, kā jau teicu, mans kolēģis jums sīkāk paskaidros no juridiskā viedokļa, kāds ir, kāda ir saistības starp mūsu priekšlikumu un dalību valstu līguma saistību noteikumiem. Runājot par harmonizāciju, mēs vēlamies minimālos harmonizācijas noteikumus, un komisijā izstrādājot šo priekšlikumu, mēs vienojāmies, ka mēs vēlamies pilnīgu harmonizāciju manis jau pieminēto argumentu dēļ, jo, kā jau es teicu, bez pilnīgas harmonizācijas iekšējais tirgus neko neiegūs. Piemēram, pārrobežu pārvedumu daudzums joprojām ir ierobežots. Jautājums par komitoloģiju. Kāpēc mēs izveidojām tā saucamo īso sarakstu, pelēko sarakstu, melno sarakstu un tā tālāk? Mēs runājam par eh, likumdošanas iestādi, un mēs tāda esam. Un vienmēr mums ir iespēja kaut ko pielikt klāt, jo tātad kā mēs sākam mūsu darbu, mēs balstamies uz jau eksistējošo praksu un darbību, bet, protams, ka mums uh, tieši piemērojot koplēmumu procedūru, ir jāsadarbojās ar veselu virkni citu iestāžu. Nākamais jūs prasījāt, ko konkrēti iegūs patērētājs šās direktīvas rezultātā. Kā jau es teicu, lūdzu neuzskatiet šo direktīvu par tādu burtiski ekonomisku atskaiti par to, ko patērētājs iegūs. Mums vēl ir nepieciešama papildus dati, bet mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka patērētājs iegūs un daudz. Iespējams, ka Giuseppe Magolti varēs dot tiesiskā aspekta dziļāku izklāstu. Paldies, saka nākamais runātājs arī no komisijas. Es eh, vēlētos vispirms eh, uzteikt Testorija kundzes eh, atbildes Tātad, kādas ir attiecības starp dalību valstu līguma saistību likumiem un kāda būtu pievienotā vērtība šai direktīvai? Sapratīsim jau, ka <clears throat> ka uh, no vienas puses mēs varam uzlabot uh, juridiskos nosacījumus un padomē arī strādā ļoti, ļoti būtiski pie tā, lai līguma tiesības tiktu uzlabotas. Tātad mēs e, skatāmies uz to, kā līgumtiesību harmonizācijas starp dalību valstīm uzlabot patērētāju situāciju. Ar ļoti nelieliem izņēmumiem ir divas atmaksu sistēmas. Ir tā saucamā patērētāju pārdošanas sistēma un ir līgumtiesību sistēma. Mēs sākotnēji mūsu priekšlikumā vēlējāmies iestrādāt pilnībā harmonizēt patērētāju pārdošanas sistēmu un ļaut līgumtiesībām palikt neskartām. Bet, kā jau tas Torija kundze teica, šobrīd mēs esam gatavi doties soli tālāk, jo padome nebija gatava pilnībā harmonizēt eh, kompensācijas, patērētāju kompensācijas. Līdz ar to, ja padome vienosies par kompensāciju, harmonizāciju, tad um, mēs vairāk aizsargāsim patērētājus, un tādējādi mēs eh, jau automātiski harmonizēsim kompensācijas patērētājam pirkšanas momentā. Otrs, ko pieminēja referents, bija uh, attiecības starp eh, tā saucamo melno un pelēko sarakstu un par tā saucamo neatbilstības klauzulu vai negodības testu, un kāda ir pievienotā vērtība komitoloģijas procedūrai. Komitoloģijas procedūras lielākais pluss ir tas, ka nākotnē mēs ļoti ātri Eiropas Savienības līmenī varēsim izskatīt neatliekamas negodīgas prakses vai līguma saistību gadījumus, jo ar komitoloģijas procedūru mēs ārkārtīgi ātri varam pārsviesties no pelēkā saraksta uz melno. Uh, pašsaprotamu iemeslu dēļ šie saraksti pelēkais un melnais nav pilnībā noslēgti, jo, protams, ka tie neietver visus negodības gadījumus, jo negodības izvērtēšanas kritērija balstās uz godību kontaktu kritērijiem. Līdz ar to ir izveidos tā saucamais drošības tīkls. Un pat, ja melnajā vai pelēkajā sarakstā nav pieminēts negodīgs līgums, tad šis līgums vienmēr var parādīties zem tā saucamā negodīgās prakses testa. Tie, kuri pārvalda komerces tiesības, zina, ka tas ir tiešā mērā saistīts ar godīgas komerces prakses noteikumiem un tā saucamo melno sarakstu, kurā ir negodīgas prakses veicēji. Atbildot uz jautājumu par to, ko direktīva praktiski sniegs um, uzņēmumiem un tā saucamā vislabākās prakses biznesiem, par to ir atbildīgas um, dalību valsts, jo šajā direktīvā mēs netaisamies iekļaut papildus prasības um, vispārējiem nosacījumiem um, uzņēmē darbības vidē. Uh, jo, protams, ka e, uzņēmumi sacenšas par patērētāju uzmanību uz godīgas konkurences pamatiem. Ko iegūs patērētājs? Vēl ārpus šīs tabulas datiem ir svarīgi vienmēr uzsvērt, ka Roma viens regula stāsies spēkā nākamā gada janvārī, un šās regulas spēkā sāšanās rezultāts būs tāds, ka e, visi uzņēmumi varēs pārdot savus e, preces 27 dalību valstīs. Līdz ar to e, šāda fragmentācija vairāk nepastāvēs. Paldies! Well, thank you both, uh, very... Paldies, pateicos jums par šo stāstījumu. Mums ir vēl trīs jautājumi. Un es gribētu lūgt šos jautājumus uzdot pavisam ātri Lehnas kungs, Vailēr kungs un Arijas kungs Lehnas kungs. Man ir ļoti īsts jautājums. Mēs runājam par nacionālām līgumtiesībām un par to, ka tas netiks ietekmēts un tā tālāk, bet man ļoti interesanti būtu dzirdēt informāciju par to, kā jūs plānojat par šīm uh, references uh, tiesībām par. Uh, ja es pareizi sapratu to, ko teicat, es arī konze. Uh, Un varbūt pārāk ātri jūs runājat, un es nesapratu, jūs teicat, ka nacionālās tiesības paliek spēkā. Tas nozīmē, ka, nu, tiks veidot šī harmonizācija, bet man rodas šaubas, ka pavisam drīz mēs būsim Eiropas kopienu tiesā. Un Eiropas kopienu tiesa diez, diez vai gribētu izskatīt neskait, neskaitāmus gadījumus, neskaitāmas lietas, nu tad varbūt es vienkārši jūs pārpratu. Nu tad paskaidrojiet, cik lielā mērā paliek spēkā nacionālās normas un cik lielā mērā jūs harmonizēsiet. Paldies, Lūdzu, Vailers kundze. Jā, es arī tā pamanīju, ka pavisam nesen, pirms vēlēšanām, mēs esam runājuši par negodīgo komercpraksi un ļoti rūpīgi izskatījām to, cik lielā mērā uh, negodīgās komercprakses normatīvais akts tiek ieviests. Jautājums ir, kā tas ir saistīts ar šo jauno direktīvu. Jautājums ir, vai visi šie aspekti tiek iekļauti arī šeit, vai arī varbūt rodās kāda norma kolīzija. Švāba kungs jautāja, vai varbūt ir par agru, lai panāktu šo pilnīgu harmonizāciju. Šeit es mazliet Vēlos pakomentēt, no vienas puses pilna harmonizācija mums šķiet ļoti laba lieta, bet man šķiet, ka konkrēts priekšlikums vēl nav pietiekami nobriedis. No vienas puses, protams, ir zināmi labumi. Un jūs tā ļoti labi pasniedzat arī visus šos labumus, notika arī vairākas diskusijas. Skaidrs, ka jums nepieciešams reklamēt jūsu priekšlikumu, ne jau tikai šeit, Eiropas parlamentā, arī patērētāju organizācijās un nevalstiskajās organizācijas jums ir jāturpina reklamēt jūsu priekšlikums. Tīri finansiāli aspekti mums šķiet, protams, prātīgi, bet man šeit ar to nepietiek. Es nedomāju, ka Eiropas sadarbības labums ir tikai daži eiro kabatā. Man drīzāk šķiet, mēs varam panākt labākus risinājumus. Nu, piemēram, ja mēs tagad teiksim, ka Dānijas standarts tiek pietuvināts Lietuvas standartam. Nu, es nezinu, vai tas būtu vislabākais variants, varbūt tas prasīs kāds 20 gadus, līdz tas tā būtu. Paldies, un pēdējais jautājums, Aries kungs. Paldies! Dzirdēju ļoti daudz jautājumu par patērētāju tiesībām, bet neviens neko nav teicis par tirgošanu internetā. Jautājums ir, vai šī direktīva risinās arī jautājums, kas ir saistīta ar tirzniecību internetā. Manuprāt, interneta tirgus ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībā, un, manuprāt, šiem patērētājiem ir jābūt tādām pašām garantijām, ja šie cilvēki pērk internetā, un ne, nebūtu jābūt atšķirībām starp pirkumu internetā vai uh, veikalā. Un tad vēl viens priekšlikums ir komisija. Varbūt mēs varētu izveidot tādu zīmogu, kvalitātes zīmogu, tā lai panāktu to, panāktu to, ka pilnīgi visiem ir vienādas tiesības. Paldies, Testorija kundze. Jūs atbildēsiet? Testorija kundze. Lūdzu. Vispirms atbildēšu Vailaras kundzei. Jautājums ir par patērētāju bažām. Jā, mēs saprotam, ka tik tiešām ir ļoti leģitīmas bažas attiecībā uz direktīvas noteikumiem, uz atsevišķām normām. Bet, kā jau teicu, komisija un konkrēti mana komisāra ir interesēta turpināt diskusijas un uzklausīt bažas tīpaši par divām no normām, tā lai panāktu atbilstošu līmeni. Viens no šiem jautājumiem ir saistīts ar garantiju, un otrais jautājums ir saistīts ar kompensāciju. Un šeit mūs arī interesē uzzināt, kāda ir patērētāja ietiksme, iet, attieksme. Tātad mēs saprotam, ka vēl ir nepieciešams precizēt un paskaidrot atsevišķus jautājumus. Mums nav iebildumu turpināt darbu, un mēs labprāt arī sadarbosimies ar jūsu komiteju. Jautājums ir par to, kāds būs manevrēšanas laukums dalību valstīm un kāda būs saikne ar e-komerciju, tad varbūt Giuseppe varētu pastāstīt. Lūdzu, Giuseppe. Paldies, Paula. Sāksim ar pēdējo jautājumu. Šī priekšlikuma mērķis, jo tik tiešām liela daļa ir saistīta ar uh, Uh, tādiem līgumiem, kas tiek slēgt no attāluma, dažreiz sauc par distances līgumiem, un tas iekļauj arī interneta līgumus. Sanāk tā, ka līgums tiek slēgts internetā, un arī uz visiem šādiem līgumiem attiecās pilnīgi visas direktīvas normas. Vai nu patērētājs kaut ko pērk, izmantojot attāluma līgumu vai arī interneta līgumu, tur viss ir nosekts, un ir skaidri pateikts, ka ir atšķirības starp šāda veida līgumu un līgumu, kas tiek slēgts pēc, pēc uh, tam, kad viņš ir aprunājis ar pārdevēju. Un šeit tiešām ir uh, šī atšķirīga situācija, jo šeit ir nepieciešams dod arī viņam iespēju atteikties 14 dienu laikā, jo viņam nav pilnīgi visa informācijas. Par šo common frame of references, par kopīgo atsaucas ietvaru. Šie divi projekti tapa vienā brīdī. No vienas puses bija tiesību pārskatīšanas uzdevums, bet no otras puses bija kopīga atsaucas ietvars. Es pats strādāju gan tur, gan tur, abās darba grupās, un principā tas, ko šī darba grupa atklāja, ļāva mums sākt darbu pie direktīvas izveides. Priekšlikumā, protams, ne visos gadījumos ir atspoguļots visu pētnieku viedoklis. Šobrīd mums ir šis akademiskais Common Frame of Reference un skaidrs, ka mēs to izmantosim un panāksim to, lai direktīvas galīgā versija būtu saskaņā ar uh, šo kopīgo atsaucas ietvaru. Tad mēs panāksim absolūto kon konsekvenci starp projektiem. Jūs uzdevat arī jautājumu par to, kāda būs pievienotā vērtība šiem, šai harmonizācijai, jo gal galā daži noteikumi paliks nacionālajā līmenī. Ir jāsaprot, ka mēs šeit neveidojam Eiropas Savienības likumu kodeksu. Paliek tā, ka joprojām nacionālie Nacionālajie parlamenti būs atbildīgi par to, lai integrētu šīs tiesības nacionālajās civiltiesībās. Nu, piemēram, mums ir pušu atbildība gadījumā, ja patērētājs atteicās no lieguma. Bet tad mums nekas nav teikts par to, kas notiek tādā gadījumā, ja patērētājs nav atsūtījis atpakaļ savu preci noteiktajā laikā. Nekas arī nav teikts par to, kas notiek gadījumā, ja pārdevējs nav atgriezis visu naudas summu, kas tika iemaksāta no sākuma. Skats, ka visi šie noteikumi būs jāregulē nacionālajā līmenī. Jautājums atkal ir par zaudējumiem. Nu, piemēram, ja patērētājs ir cietis kādus zaudējumus tādēļ, ka viņš ir saņēmis nekvalitatīvu preci, tad, protams, arī šajā gadījumā zaudējuma kompensācija ir paredzēta direktīvā, bet kādā veidā, pie kādiem nosacījumiem, to visu savukārt regulēs nacionālie likumi. Un tieši tādēļ mēs gribējām nevis regulu, bet direktīvu. Jo, ja ir direktīva, tad nacionālajiem likumdevējiem ir pienākums pārņemt šīs normas savās nacionālajās tiesībās. Jātājums par uh, saikni ar negodīgās komercprakses direktīvu. Vailers kundze par to runāja. Mēs esam mēģinājuši atbildēt uz šo jautājumu. Uh, paziņojumā, kas ir pielikts klāt salīdzinošajam tabulam, lūdzu saprotiet, ka negodīgā komercprakse ir saistīta nevis ar līgumtiesībām, bet ar mārketinga tiesībām. Ir runāts, protams, par patērētāju vispārējiem tiesībām, kā mārketinga informācijas saņēmējiem. Tur nav runāts par patērētāju kā līgumslēdzēju pusi. Ir izdarīts mēģinājums turpināt darbu, kas ir uzsākts, kad mēs strādājam pie negodīgās komercprakses direktīvas. Mēs sapratām, ka šajā priekšlikumā ir ir gan, e, gan šajā direktīvā, gan arī citās direktīvas ir informācija par to, kādi dati ir jāsniedz pirms līguma slēgšanas. Un skaidrs, ka šajā gadījumā ir izveidots tāds cikls, jo, piemēram, ja kāds pa pārdevējs nosūta piedāvājumu savam pircējam, un tur ir norādīts uz uh, potenciāliem līguma noteikumiem, vēlāk šis līgums tiek slēgts, tad sanāk tā, ka uh, patērētāja tiesības tiek ievērotas abos gadījumos, gan kā informācijas saņēmējiem, gan arī kā līgumslēdzējiem. Uh. Paldies! Es gribētu pateikties uh, mūsu abiem komisijas pārstāvjiem. Es domāju, ka būs vēl iespēja atbildēt uz vispārīgākiem jautājumiem, bet katrā ziņā paldies par jūsu uh, pirmiem izteikumiem un par atbildēm un papildus dokumentiem, kur tagad būs pieejami visiem, kas to vēlas. Tātad šie uh, dokumenti, ko es minēju, būs publiski pieejami un tos varēsiet izmantot. Tad pāriesim pie nākošā, nākošās mūsu sadaļas. Tātad nākošās sadaļas virsraksts ir eh, juridiskā konteksta struktūrālā analīze. Un, manuprāt, tas ļoti labi jau parāda, kādas ir saiknes starp eh, Eiropas eh, līgumtiesībām un nacionālo valstu sistēmām. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi lai ar tādu juridisku prātu varētu to visu sakārtot. Es tagad došu vārdu Šulta Nolks kungam no Osnabrukas universitātes, un es domāju, ka viņam būs šis ļoti asais juridiskais prāts, lai viņš kādās desmit minūtēs varētu mums sniegt uh, ieskatu, bet noteikti mēs arī vēl uzdosim pēc tam jautājumus. Thank you, Chairman. So... Paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, kā jūs noteikti zināt, direktīvas priekšlikums no juridiskā tiesību aspekta tika uztverts ļoti kritiski. Tik tiešām nebija daudz tādu, kas teica, ka mēs varam atbalstīt šo dokumentu. Bija ļoti negatīva kritika iegodīgie. Ja Un tīri no juridiskā viedokļa, no juridiskās, zini, jur, juridiskās zināšanas viedokļa, tur ir trīs būtiskas lietas, būtiski trūkumi. No vienas puses tīri tehniski tur ir vairāki nepareizi, neprecīzi aspekti. No otras puses sanāk tā, ka šī direktīva ārpus savās darbības jomas var izraisīt ļoti negatīvas sekas. Šeit es runāju tieši par vispārīgām līgumtiesībām. Trešais aspekts ir saistīts ar to, kā atsevišķos gadījumos patērētāja tiesība aizsardzības līmenis tiks samazināts. Daļēji es varu atbalstīt šos aspektus, bet ne visa, ne visā ziņā, ne simtprocentīgi. Bet, kā jau teicu, man ir kritiskā tieksme, un man šķiet, ka ar laiku mēs varētu kaut ko panākt, taču man nav tik optimistiska attieksme kā komisijai. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi vēlreiz pateikt, un mēs esam mēģinājuši to arī pārbaudīt un saprast, kāpēc vispār ir nepieciešama šāda direktīva. Šeit ir četras direktīvas, kas tiek kopā diskutētas, un šīs četras direktīvas ir šobrīd šīs četras direktīvas ir transponētas Eiropas Savienības dalību valstu tiesībās, un ticiet man, normas ir izveidotas ļoti dažādas un tāpēc es nezinu, vai tik tiešām varēs izveidot šo vienotu variantu, tādu vienu veidu, kā mēs varam tirgoties Eiropas Savienībā. Sanāk tā, ka nu jau 20 gadus eksistē uh, tieslību normas, kas ir jātransponē dalību valstu likumdošanā, un tas it kā ir noticis, bet te pašā laikā mums ir 27 varianti. Tāpēc varam secināt, protams, ka šīs direktīvas priekšlikums ir solītis uz priekšu. Bet tīri no juridiskās zinātnes viedokļa. Varbūt šeit ir palikuši atsevišķi kritiski punkti. Tad vēl dažs neprecizitāts, ko es te pamanīju. Jautājums par patērētāju jēdzienu. Ir taču Eiropas kopienu tiesas lēmums, kur ir runāts par to, kas ir patērētājs, ir runāts par to, ka tā ir privāta persona, ka, piemēram, ka tā varētu būt arī juridiskā persona, un var gadīties arī tā, ka kāds ir nopircis, piemēram, auto, lai izmantotu to gan uzņēmējdarbībai, gan arī privātiem mērķiem. Un šobrīd Eiropas Savienībā nu, notiek ļoti nopietnas diskusijas, jo es zinu, kā dalībvalstu tiesībās ir ļoti atšķirīgs regulējums. Un jūsu priekšlikuma arī neoficiālajos dokumentos es šobrīd neredzu nekādu, nekādus risinājumus, jo ir pateikts, ka jautājums par to, kas ir patērētājs, šis jautājums tiks risināts Eiropas Savienības dalībvalstīs, respektīvi atkal 27 varianti. Jautājums par to, kas ir uzņēmējs, arī šeit ir ļoti atšķirīgas, atšķirīga viedokļa. Nu, piemēram, pasākumi, kas nav saistīti ar peļņas gūšanu, nu, piemēram, uh, zirgu audzēšana vai kaut kas tam līdzīgs, kāda hobija piekopšana un tā tālāk. Tātad pasākumi, kas nav saistīti ar peļņas gūšanu, vai tas ir uzņēmējs. Un es, protams, arī cen, necenšos tagad hmm, piemeklēt tagad absurdus, noteikumus. Lai gan tur ir daži absurdi noteikums, vienkārši negribu jūs izaicināt. Nu, piemēram, iedomājieties tādu situāciju, ka man ir eh, gaisa baloni, ko es gribu pārdot uz ielas. Un sanāk tā, ka saskaņā ar šo direktīvu mums būtu nepieciešams vēl uzrakstīt tādu eh, rakstisku papīru, kur būtu rakstīts par to, kas ir jādara ar šo balonu. Es nezinu, vai tā tas arī ir, bet tā es mazliet saprotu diskusijas, kas notiek tieši politiskajā līmenī un tādā vispārīgajā kon kontekstā, manuprāt, tieši tiek runāts par to, ka tiek samazināts patērētāja tiesības, tiesība aizsardzības līmenis. Ja mēs veidojam sarakstu, kur var redzēt, ka daudzos gadījumos tiešām samazinājums notiek, ka tiešām tiesības ir samazināts, īstenībā šis saraksts nav nemaz tik garš. Nu, piemēram, ja mēs runājam par noilgumu vai arī par kādiem citiem garantijas noteikumu par ierobežošanu laika ziņā. Un tad vēl no tie paliek jautājums, ka tajā brīdī, kad jūs pirksiet kaut ko, tad jums ir nepieciešams jau pirkšanas brīdī izlemt, ja kaut kas nav labi, tad vai jūs gribētu aizstāt šo preci, vai jūs vēlaties to remontēt. Nu, vismaz Vācija ir milzīga problēma ar eBay, jo eBay bieži vien tiek pārdots tīri privātas preces, un, protams, tur arī jānodrošina zinām garantija. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim sarunu procesā panākt visveiksmīgāko risinājumu. Bet tīri dramatiski, kāda es teiktu, tiešām tiesību zinātnes dramatiska problēma ir saistīta ar šiem blakus efektiem, ar blaknēm, kas rodas no jūsu priekšlikuma ir izdarīts pētījums, un runāsim atkal par noilgumu, vai arī jebkādiem citiem tiesību ierobežojumiem laikā. Nu, izskatās, ka Anglijā ir seši gadi, Skotijā, piemēram, ir pieci gadi, un tagad iedomājieties, ka mums ir direktīva, un lai gan tur, protams, ir teikts, ka vispārējās līguma tiesības netiek skartas, un tad Tagad ir teikts, ka tur ir tikai divi gadi garantijas periods. Un kas reāli nozīmēs to, ka patērētājiem ir sliktākā sēdzība nekā juridiskai personai, ja tur joprojām paliek šis, šie seši gadi. Sanāk tā, ka ja, li, ja līgums tiek slēgts starp uzņēmumu un uzņēmumu, tad ir vispārējais līgumtiesības, un jā, starp uzņēmumu un patērētāju, tad ir zemāks aizsardzības līmenis. Un man šķiet, ka šeit vēl ir nepieciešams arī sanāt visus šos aspektus. Es izmantošu šo sālu, šo metaforu, ko jūs pieminējat. Jūs runājat par to, ka šobrīd ir nacionālais haoss, ir tik daudz dalību valstu un ir liels haoss, bet te pašā laikā ir šī noteiktības saliņa, bet varbūt mēs varam mainīt perspektīvu, mēs paskatīsimies uz nacionālām tiesībām. Tad ir cita situācija, nu iedomājieties, jums ir sakārtota situācija, jums ir māja, uh, kas ir sakārtot, šobrīd notiek kaut kāda pārbūves darba, viss ir saskaņots, viss ir kārtībā, un tad pēkšņi atnāk kāds un pasaka, nē, nē, nē, šeit mēs būvēsim savādāk, man šķiet, ka jūs drīzāk šo iejaukšanos uzskatīsiet par nenoteiktību un hausu. Par, par secinājumiem. Ko mēs varam darīt ar šo direktīvu, jo šobrīd šādu direktīvu nevar pieņemt, tas ir skaidrs. Manuprāt, kaut kur ap 4. pāntu varētu norādīt tādu klauzulu, varētu teikt, neskarot uh, pārējo pasauli, without prejudice to the rest of the world, kaut ko tādu varam teikt. Šajā neoficiālajā dokumentā, ko jūs piedāvājat, mums tur ir teikts, ka, ka vēl ir nepieciešams precizēt daudzus aspektus. Nu, piemēram, šajā neoficiālajā dokumentā ir teikts, ka saskaņā ar priekšlikumu ir tā un tā, bet man šķiet, ka tā tas nav, ir tīpaši kopiena tiesa uzskatīs savādāk. Bet ir tīpaši runājot par šo pilnas harmonizācijas klauzulu, tad varbūt būtu nepieciešams nodrošināt šo manevrēšanas laukumu. Nu, piemēram, ja notiek kāds ārkārtas gadījums, tad varbūt vismaz šeit dalība valsts var regulēt. Otrais secinājuma aspekts. Manuprāt, pēc tam, kad šo direktīvu jūs arī pieņemsiet, tad es nedomāju, ka situācija uzlabosies tik tālu, ka jūs varat atvērt, piemēram, vienu interneta veikalu, uh, vienā dalību valstī un simtprocentīgi zināt, ka jūs varēsiet darb, uh, darboties vienā valstī un pārdot visās 27 valstīs. Jo, manuprāt, būs arī kādas papildu tiesības, kas mums jālasa un jāņem vērā. Un tad, protams, rodas ārkārtīgi interesants jautājums. Skaidrs, ka komisija tad atbilstoši piedāvās kādu jaunu likumdošanas iniciatīvu, un tagad rodas ārkārtīgi interesants un politisks jautājums ko es kā tiesība eksperts varu saskatīt, nu tad jautājums ir, vai likumdošanas orgāni tiešām vēlas, lai šī direktīva iet uz šo ceļu. Man drīzāk šķiet, ka šī pilna harmonizācija nav tas gudrākais variants. Nē, es tiešām varu teikt, ka komisija ir ārkārtīgi drosmīga, jo tā ir teikusi, ka mēs vēlamies pilnu harmonizāciju. Kāds var teikt, ka komisija nebija pietiekami dro drosmīga, jo komisija tā vietā, lai absolūti visu harmonizētu, ir teikusi, ka vajag harmonizēt tikai to un neskart līgumtiesības. Nu, man šķiet, ka alternatīvais variants, protams, ir Eiropas komisijas Stokholmas programma, jo tur ir runāts par fakultatīviem instrumentiem, kurus var izmantot. Man šķiet, ka šis būs tāds saudzējošs risinājums, kas visām dalību valstīm ļautu izveidot regulējumu, kas gan patērētājiem, gan uzņēmējiem būtu visveiksmīgākais. Un paldies, protams, par uzmanību. Well, thank you very much. Liels paldies. Uh, profesor Kungs, es domāju, ka droši vien, ka jums būs uh, vairāk jautājumu. Es uh, ļoti ātri rakstiem centos piefiksēt daudz, ko jūs teicāt. Jūs runājot par šo tiesisko, par juridisko tehnoloģiju, es nezinu, ka es kā inženieris varbūt šajā gadījumā nesu spējīgs šīs tehnoloģijas sarežģītību risināt. Varbūt citi kolēģi man palīdzēs. Uh, for... Mums apmēram ir 15 minūtes tagad jautājumiem uh, profesoram. Vai uh, kāds ir pietiekami drosmīgs, lai uzdotu kādu jautājumu profesoram uh, Nolkam? No Gebhards kundze izskatās, šķiet ir pietiekami drosmīga uzsākt šo uh, inkvizīciju. Lūdzu. Nē, nekādas inkvizīcijas nebūs. Es tiešām negribēju neko tādu. Bet vienīgais, ko es gribu, ir saprast, ko tad tagad darīt mums kā likumdevējam. Un kā mēs varam panākt visveiksmīgāko risinājumu. Vismaz tā bija mūsu uzklausīšanas doma. Šauten Nelkas kungs. Jūs teicāt par šo trešo aspektu, jūs teicāt, ka tagad mainīsies, mainīsies uh, aizsardzības līmenis, un jūs teicat, ka tas ir vismazākais un visnesvarīgākais, bet mums, kā parlamentam, tas ir visbūtiskākais. Mums jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo mums ir jānodrošina aizsardzības līmenis, un tieši ar to ir saistīta arī mūsu diskusija par harmonizāciju vai neharmonizāciju. Jūs esat runājuši par tādām tiesībām kā noilgums, nākamais ir tiesības izvēlēties vai nu uh, labot, vai nu aizstāt preci, un trešais aspekts, ko jūs pieminējat, ir darbības joma, un manuprāt, visi šie trīs elementi ir ārkārtīgi būtiski patērētā aizsardzības jomā un man nebija līdz galam skaidrs, ko jūs esat runājuši par tām blaknēm. Ko es gribētu ar to pateikt? Un tieši tajā kontekstā jūs teicāt, ka Eiropas komisija šajā jomā vai nu nebija pietiekami drosmīga, vai arī bija pārāk drosmīga. Bet, jebkurā gadījumā, jūsuprāt, komisija nav izdarījusi to, kas bija jādara. Man būtu nepieciešama arī informācija varbūt kaut ko pārpratu. Lūdzu, paskaidrojiet. Paldies! The, the Jā, un referents tagad vēlētos uzdot jautājumu. Paldies! Šoltenelkas kungs, paldies par ārkārtīgi interesantu, bet ļoti skaidru informāciju. Es jau esmu uzdevis jautājumu iepriekš. Precizēšu. Tātad, kāds īsti ir labums ja dokumenta paskaidrojošā papīra tiek teikts, ka vispārējais līgumtiesības netiek skartas. Nu, piemēram, Lielbritānija jau eksistē atteikuma tiesības, bet man šķiet, ka ar šo priekšlikumu mēs mainam situāciju un panākam pilnu harmonizāciju tieši patēriņa līgumiem. Uh, ja cik es saprotu, patērētais grib pēc iespējas lielāku caurskatāmību, un manuprāt, šobrīd mēs šo, no šī mērķa novirzāmies. Tas, protams, saistīts arī ar to, ko teica Gerhards Kunz. Vēl viena lieta, par ko es vēlos teikt. Jautājums par to, ka šobrīd patērētāja tiesības tiek mazinātas, līmenis ir samazināts. Nu, tad jautājums ir ļoti konkrēts, es saprotu. Nu, piemēram, ja mēs runājam par garantija, kas ir noteikta ar likumu. Varbūt jūs varat ļoti precīzi pateikt, kuros gadījumos tieši patērētāja tiesība aizsardzības līmenis tiek samazināts. Paldies! Es eh, tikai dodu jums vārdu pēdējiem jautājumam. Paldies! Profesor kungs, runāja arī par to, kas man šķiet nevisai skaidrs. Jūs teicāt, ka Viens no variantiem ir tā ļoti mērtiecīgi un skaidri strādāt. Un nu, tad jautājums ir, par kādiem mērtiecīgiem aspektiem jūs šeit vēlties runāt. Nē, es saprotu, ka pastāv iespēja atsevišķus aspektus, kas ir ļoti rūpīgi atlasīti, tad tikai šos aspektus arī regulēt. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Ko jūs domājat par šādu domu? Dalību valstis, protams, cīnīsies lai neatiektos no tiesību aizsardzības līmeņa, kas jau ir panāks dalību valstī. Nu, man šķiet, ka gal galā būs tādi salāti. Un būs tādi varianti. Nu, piemēram, ja mēs runājam par likuma garantiju. Nu, ir skaidri norādīts, garantija ir jābūt tik un tik. Bet te pašā laikā jūs norādīsiet šeit uz to maksimālo garantiju. Un sanāk tā, ka dalību valstīm tiek liekts paturēt tādu ar likumu noteikti garantija, kas jau šobrīd ir panākt. Paldies! Mr. Arias just caught my eye at the end. Un eh, tagad es būšu tiešām labvēlīgs un ļaušu jums uzdot vēl vienu ļoti īsu jautājumu. Paldies, eh, saka nākamais runātājs Arijas Ečeverija. Vispirms es vēlētos pateikties profesoram Šulta Nalkas kungam par to, ka uh, Mums bija iespēja viņu uzklausīt, un tagad man ir iespēja uzdot arī jautājumu. Es eh, pareizi sapratu, ka pērkot internetā patērētājs nav pietiekami aizsarg aizsargāts tieši tāpēc, ka likumdoš, no likumdošanas viedokļa nav zināms, no kuras vietas tiek pārdota prece. Līdz ar to es nesaprotu komisijas priekšlikumu. Es nedomāju, ka šajā direktīvā vispār tiek atrunāts interneta tirgus, kurš šobrīd ir patiesībā gandrīz lielāks nekā reālais tirgus acis pret aci jo šeit eh, direktīvā runa neiet par garantijām, kuras vajadzētu sniegt patērētājiem iegādājoties jau ko interneta vidē. Runājot par iniciatīvu, kurā mēs varētu atrast šādu ideju, tātad mums atbildes uz to šo jautājumu nebija. Jāsaka, priekšsēdes. Un eh, mēs saprotam, ka šī attālās, ja es pareizi sapratu, tad eh, internetu vidē attiecās šie, not, šie jautājumi. Un jūs uzdevāt papildu jautājumu. Tā tad eh, nav gandrīz iespējams internetā pārdošanu organizēt likumīgi. Un vai tas tiešām būtu patērētāju kompetencē vai uzņēmumu kompetencē, un vai uzņēmumi zina, ka viņi ir rīkojušies nelikumīgi, un vai jau kāds tiesvedības process ir bijis šajā sakarā. Then, Tātad, profesor kungs, vārds jums. Herzlichen Dank. Paldies. Paldies par daudziem jautājumiem. Es ļoti Ceru, ka es varēju pat pierakstīt pietiekami ātri. Un cerēšu arī, ka var atbildēt. Nu, sāksim. Sāksim ar priekšsēdētāju jautājumu. Jautājums par šo interneta veikalu, ko var ierīkot vienā valstī un pēc tam darbināt un, un strādāt daudzās valstīs, jo tas ir saistīts tieši ar uzņēmuma problēmām. Jo tiešām ir tādi gadījumi, kad uh, atsevišķās valstīs šādas tiesības ir aizsargātas ļoti, ļoti skaidri, un tad parasti tā, tad vietēji viņi nemaz negribēs, lai jūs strādātu viņu tirgu, un tad darīs visu, lai pārbaudītu jūsu internetu mājaslapu un teiktu, nē, nē, nē, šeit neatbilst mūsu likumiem. Par šo kvalitātes zīmogu, par kvalitātes garantiju, manuprāt, tāda lieta jau eksistē, un ir trīs līmeņi, kur mēs varam šādu kvalitātes zīmogu izmantot. Uh, No vienas puses ir runāts par likumdevēju šādu kvalitātes ziņoju, zīmogu, runājot par interneta veikalu, kas ļoti ātri, piemēram, piegādā savas preces, tad arī tur var uzlikt tādu papildu zīmodziņu. Un tad ir arī trešais aspekts, kur var uzlikt un izveidot Eiropas kvalitātes preces zīmogu, kaut ko tā. Varbūt saskaņā ar šo priekšlikumu, mēs varam arī to darīt. Tad sanāk tā, ka šādā veidā patērētāji varēs izteikt savu uzticību un veidot šo uzticību tā, lai skaidri pateikt, piemēram, ka šīs veikals darbojas saskaņa ar Eiropas Savienības direktīvas normām. Lehneris kungs. Doma par minimālo un maksimālo aizsardzību Un, protams, minimums neatbilst maksimumam, būs kaut kāda pa vidu arī varianti. Un šeit atkal man ir šie interesanti aspekti. Nu, iedomājieties tādu situāciju. Jūs vēlties atvērt internetu veikalu. Jums ir kontrols saraksts, kur ir rakstīts, kas ir jādara. Visticamāk, būs tur būtu kādi 100 līdz 150 punkti, kas ir obligāti jāievieš. Un tad saskaņā ar to, atkarībā no tā, kurā valstī jūs strādājat, Būs arī, protams, atšķirīga situācija. Nu, tad visticamāk būs kāda 50, 60 normas. Tad, kas ir atšķirīgs dažādās valstīs, un jums nāksies pielāgoties. Protams, saskaņā ar direktīvu šis saraksts samazināsies, bet lūdzu ņemiet vērā, ka šā vai tā būs atšķirības, līdz ar to jūsu saraksts nebūs nulle, tur vienmēr būs kaut kādi jautājumi, kas vēl joprojām ir jāpielāgo. Jautājums par elektronisko komerciju. Manuprāt, būtu pareizi skaidri norādīt kolīzijas tiesības. Lai būtu runāts par šādiem ārkārtas neparastiem gadījumiem, un ka šajā gadījumā tiešām valsts aizsargā patērētāju tiesības. Un šeit savukārt šajā direktīvā ir runāts par vispārējo aizsardzību. Man tiešām šķiet, ka runājot par attālumu līgumiem, šajā direktīvā ir arī šī pievienotā vērtība. Tagad uzdošu, atbildēšu uz referenci jautājumiem, uz referenti jautājumiem, kas ir saistīts arī ar Gerbers kundzes jautājumu. Jautājums par patērētāju aizsardzību un kur šeit ir atšķirības un kur ir šie lielākie labumi. Man šķiet, ka patērētāju aizsardzība nav nesvarīga lieta, tas ir skaidrs. Ja mēs runātu tikai par laiku un noilgumu, tad mēs varētu šeit ļoti gari diskutēt, bet lūdzu ņemiet vērā, ka jā, mēs tagad izveidot šo atšķirību sarakstu savā kontrolas sarakstā, kas man ir jāizdara, pārkāpjot valsts robežu. Nu, šis saraksts nav nemaz, nav nemaz tik liels. Nu, piemēram, atsevišķās valstīs ir divi, divi gadi garantijas laiks, citās valstīs ir vairāk. Atsevišķos gadījumos šī garantija oficiāli ir pat tik ilgi, cik ilgi darbojas šis produkts. Nu, parasti ir tā, šā vai tā, tīri praktiski. Ja ir kāda ražotāja, ir, ir kāda problēma ar to produktu, par šo produktu, tad skaidrs, ka parasti kaut kādi, kādas problēmas, neatbilstības parādās pirmajos divos gados. Es nevaru pat iztēloties situāciju, ka, kad uh, kaut kādam produktam, teiksim, pēc desmit gadiem ir parādījusies skaita, kas īstenībā tur bija pašā sākumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī garantija taču neatiecās uz, uz uh, produktu visā dzīves ciklā, bet ir runāts tikai par, par tām kaitēm, par tām neatbilstībām, kas bija pašā sākumā, par tiem trūkumiem, neko savādāku. Un, protams, šeit mēs varam turpināt darbu un piedomāt. Švābe kungs, ļoti labs jautājums, kam vispār tas ir vajadzīgs? ja mums ir šī neliela saliņa, tāda harmonizācijas saliņa, un savukārt apkārt saliņai atrodas dalība valstis, un tur, ja, protams, ir milzīgs okeāns un haoss un tā tālāk, un viņiem, ja, protams, ir tiesības ražot savas tiesības. Nu, kā jau teicu, ja kāda valsts pietuvojas salai, tad, savu, tad visticamāk jūsu saraksts būtu īsāk, īsāks, bet savukārt atsevišķus gadījumos būs ļoti garš saraksts. Un var gadīties tā, ka, nu, kādas tiesības vairs netiks regulētas kā patērētāja tiesības, bet kā vispārējais līgumtiesības un viss, un atkal jums būs garš saraksts. Un tāpēc arī, protams, joprojām ir jāatbild uz jautājumu, vai šī cena, ko mēs maksājam pār dalību valstu likumu integrāciju, vai tik tiešām šī maksa ir pietiekami, pietiekami prātīga, vai tiešām mēs varam šajā gadījumā runāt par, par harmonizāciju, kas, kas ir tā vērta. Un ir tiešām vairāki varianti. Viens no variantiem, protams, ir grozīt dalību valstu tiesības, otrais variants ir radīt tiesības, kas eksistētu blakus Eiropas Savienības dalību valstu tiesībām. Par eh, blakme, blaknēm, par blakus efektiem un par to, kāpēc, manuprāt, komisija bija vai nu drosmīga, vai nu nepietiekami drosmīga. Jūs esat runājuši par targeted full harmonization, par mērtiecīgo pilnu harmonizāciju, bet šeit, protams, ir daži izņēmumi. Un viens no aspektiem ir saistīts ar to, ka iepriekšējās direktīvas tiek vienkārši pārstrādātas un pārceltas jaunajā. Nu, kā jau teicu, Eiropa ir process, un arī šajā gadījumā patērētāja tiesības ir process. Un, protams, daļai var saprast, ko saka komisija, bet te pašā laikā nevaram teikt, ka, nu, vispār nav vērts neko iesākt šajā jomā. Un, protams, arī komisija ir nepieciešams skaidri padomāt, vai šī, šis direktīvas projekts panāk šo kopīgo mērķi uzlabot situāciju iekšē tirgo. Un tagad Turunens kundzes atvainojos, es devu priekšroku citam runātājiem, bet tagad jums, Turunens kundze, pēdējais jautājums. Pēdējais jautājums profesoram. Paldies, saka Turunens kundze, tiešām īsi. Jūs, cienītais profesor kungs, pieminējāt tā saucamās nacionālās bremzēšanas sistēmas, jeb nacionālās um, trauksmes uh, sistēmas un kompetences. Kas tas ir? Um, Vorbilder gibt's in an Nu, nu, jā, citās jomās, piemēram, runājot par produktu drošību, jau ir šādas sistēmas, arī vides tiesībās. Un viena svarīga lieta, par ko es neesmu līdz šim runājis, ir pilna harmonizācija tādās jomās, kur ir jāpanāk dalību valstu reakcijas iespējas, tā lai reaģētu uz dalību valstu, uz, eh, uz um, patērētāju vajadzībām. Es zinu, ka dalībvalstis bieži vien var rīkoties daudz ātrāk. Un es arī zinu, ka ir atsevišķas problēmas, kas nemaz nav jārisina Eiropas Savienības līmenī, jo šīs problēmas ir vietējas. Un visticamāk, ka dalībvalsts pati labāk tiks galā nekā mēs šeit Eiropā. Un, ja kāda Nu, piemēram, tāda, jau, tāda jautājuma, ka mārketinga prakses vai inovatīvās mārketinga prakses Protams, ir jādiskutē par visiem šiem aspektiem, un es zinu, ka jau reāli eksistē piemēri, un tiešām ir daudz piemēru, kas liecina par to, ka labāk būtu, ja, ja, lai to visu regulēs dalību valsts. Paldies! Okay, well, thank you very much. Labi, paldies! Liels paldies profesoru kungam, paldies par jūsu izskaidrojumu un par kolēģi uzdoto jautājumu atbildēm. Runājot par mūsu programmu, Esmu pārliecināts, ka komisija vēlētos izteikties par pāris izteiktajām piezīmēm. Un tomēr mans priekšlikums būtu tāds, ka varbūt mēs mūsu sesijas noslēgumā paredzētajā jautājumu un atbilžu blokā varētu plašāk par to diskutēt. Tagad varbūt rīkosimies tā, ka mēs dosim vārdu ieinteresētajām pusēm, iesaistītajām pusēm, un tāda ir četras. Mums ir maksimāli dots laiks desmit minūtes katram, un es tiešām strikti pieturēšos pie chronometra un vairāk laika jums nedošu. Es vēlētos uzsvērt, ka mums ir pieejams brīnumains elektroniskais, eh, pie, elektroniskais eh, pulkstenis, un tas varbūt neatbilst komitoloģijas procedūrai, bet tomēr. Tātad dod vārdu pirmajam Karlasam Almares, kas ir juridiskās nodaļas direktora vietnieks uzņēmumā Biznes Eiropa. Un eh, Jau aprīlī viņš piedalījās uzklausīšanā. Nākamais ir Piers Chalanson, kas ir priekšsēdētāja vietnieks Volver un Co. Tā ir kompānija. Un uzklausīsim, uzklausīsim Chalansonu kungu. Un nākamā ir Monika Gojens, kas ir Belk ģenerāldirektora Un eh, Monika Gojens, mēs sveicam jūs mūsu vidū. Un arī iepriekš mēs esam tikušies eh, komitejas sēdēs, kas ir, tas ir Bobs Šmits, kas ir Eiropas eh, Savienības jautājumu uh, eksperts Luksemburgas patērētāju biedrībā. Un tagad es dodu vārdu pirmajam runātājam, Almaras kungam Lūdzu. Paldies, saka Almaras kungs, sveicināti visi parlamenta deputāti, godātās dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties komitejai un Hārbor kungam un Švaba kungam par to, ka jūs organizējāt šo uzklausīšanu, kurā mēs turpinam dialogu ar iesaistītajām pusēm un ieinteresētajiem. Uh, Kopš 2008. gada oktobra, kad direktīvas priekšlikums tika publiskots, ir bijušas diskusijas gan parlamentā, gan arī padomē, gan arī ieinteresētajās organizācijās un institūcijās, kuras būs ieinteresētas direktīvas izpildē. Lielākās Eiropas Savienības patērētāju pārstāvējušās organizācijas, tādas kā Biznesa Eiropa un pārējie mani kolēģi, mēs esam uzsākuši gan formālu, gan neformālu dialogu direktīvas izskatīšanā. Šis dialogs pierādīja, ka gan uzņēmumi, gan patērētāji ir ieinteresēti, lai būtu skaidra likumdošanas noteikumi, kas atrunātu katra tiesības un pienākumus. Par to viss ir viensprātis. Šajā dialogā izrādījās, ka direktīva ir ārkārtīgi sarežģīta, un mēs mēģinājām to vienkāršot ne tikai no e, dalību valstu viedokļa, bet arī no dažādu sektoru viedokļa, nozaru viedokļa un e, produktu un preču viedokļa. Biznesa Eiropa atbalsta šo direktīvu. Mēs esam par harmonizētiem likumdošanas aktiem. Mēs iestājamies par vienotiem noteikumiem gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, kur veids pārobežu tirzniecību. Taču visiem ir skaidrs, ka vislabākais instruments ir pilnīgas harmonizācijas direktīva, kurai būtu skaidrs aptvērums, kurā būtu pilnīgi konkrēti atrunāti pārrobežu tirzniecības aspekti iekšējā tirgū. Priekšlikumā labās puses, jau iepriekšēji runātāji tām pieskārās, un tomēr vēlētos uzsvērt, ka e, labums būs ne tikai komerciāls dabas patērētājiem. Mēs tiešām ticam, ka patērētāji jutīsies. E, drošāki veikt pārobežu pirgums, jo visā Eiropā būs vienādi noteikumi, un viņiem būs vienāds aizsardzības līmenis un drošums neatkarīgi no tā, no kurienes viņi pērk preci. Līdz ar to būs vieglāk veikt tirsniecību no vienas valsts uz otru. Un eh, runājot par iekšējo tirgu kā tādu un visu Eiropas ekonomiku, protams, ka harmonizācija tiem nāk par labu, jo tā veicina konkurētspēju un nāks par labu gan uzņēmumiem, gan, protams, patērētājiem. Šeit mēs runājam par lielākām izvēles iespējām, par labākām cenām un ātrāku piegādi. Mēs uzskatām, ka direktīva tiešām uzlabos iekšējo tirgu, bet, protams, mēs zinām, ka pasaulē ideāla situācija un likumdošanas akta nav. Ir nepieciešams uzlabot šo priekšlikumu. Vispirms mums ir labāk jāizprot, ko mēs šeit gatavojamies sasniegt. Komisija dara visu, kas tās spēkos, lai paskaidrotu likumdošanas priekšlikumu, un mēs un padome e, mēģināsim atbalstīt komisiju tās centienos. Protams, ka galvenais mums ir jābūt skaidrībai par definīcijām un direktīvas aptvērumu, kā arī to, kā direktīva sasauksies ar jau esošajiem likumdošanas aktiem Eiropas Savienībā un par to, kā direktīva sasauksies ar dalību valstīs jau spēkā esošajiem komerc darbības likumiem. Mēs uzskatām, ka vajadzētu e, striktāk atrunāt ne tikai patērētāju tiesības un pienākumus un arī e, kompensācijas tiesības, bet mēs uzskatām, ka e, ir nepieciešams nodrošināt to, lai patērētājs pats darbotos godīgi, un, protams, ka viņiem ir jābūt atmaksātām, kom, jābūt maksātai kompensācijai par visiem nepietiekamas kvalitātes preču piegādu vai pakalpojumu. Mēs saprotam, ka direktīvā ne visi aspekti ir perfekti, jo vispārējam patērētāju aizsardzības eh, līmenim tas nedrīkst būt nedz visaugstākais, nedz viszemākais Eiropas Savienības dalību valstīs pašlaik. Un, protams, ka mums ir jāskatās uz eh, to, kāds būtu dažādu uzņēmumu līdzsvars. Piemēram, no preces izņemšanas no tirgus viedokļa. Uh, Pārdevējs nesaņem nekāda veida kompensāciju par jau izdarītajām piegādēm. Tātad eh, ražotājs ir spiests eh, atmaksāt tikai tās izmaksas, kas būs veiktas standarta piegādes ietvaros, nevis ekspres piegādes ietvaros. Nākamais. Mēs vēlamies, eh, piemēram, piegādes gadījumā aizsargāt pie, piegādātāju, jo patērētājs var pieprasīt atpakaļ naudu, ja piegāda nav veikta septiņās dienās. Bet, ja kurā gadījumā mēs uzskatām, ka ir jāvienojas abām iesaistītajām pusēm par to, cik ilgā laikā preces tiks saņemta, un nevis tas jānosaka Eiropas Savienības līmeņa direktīvā. Tas bija mūsu pierādījums un skatījums uz to, ka direktīvas priekšlikumā labāk vajadzētu salīdzvarot patērētāju un pārdevēju tiesības. Uh, Nākamais par līgumsaistībām. Ir vairākas jomas, kuras, manuprāt, labāk ir atrunātas dalību valstu līmenī. Piemēram, ja pārdevējs nav sniedzis pietiekam informāciju par komerc garantijām. Tagad es vēlētos eh, parunāt par komisijas darba dokumentu. Uh, Es eh, neesmu ar to iepazinies pilnībā, jo tas tika publiskots tikai vakardien. Es uzskatu, ka šis darba dokuments ir būtisks solis uz priekšu situācijas noskaidrošanā un paskaidrošanā gan par šīs direktīvas eh, aptvērumu, gan arī par definīcijām. Mēs pilnībā atbalstam komisijas teikto, un tomēr ir vairāk citi jautājumi, kuri tiek pacelti šī darba dokumenta sakarā, un ceru, ka mums būs iespēja tos diskutēt. Saistības starp šo direktīvu un jau eksistējošiem likumdošanas aktiem ar veselu virkni, piemēram, vispārējo pakalpojumu direktīvu, pakalpojumu direktīvu, to vēl vajadzētu vairāk atrunāt šajā direktīvā. Mēs tiešām ticam, ka papildus paskaidrojumi ir nepieciešami. Nākamais par kompensācija patērētājiem, kas jau šobrīd ir atrunāta dalību valstu likumdošanā. Mums ir nepieciešams skaidri zināt, kā komisija pieņems e, šo likumdošanas aktu no juridiskā viedokļa, jo, protams, ka būs kaut kāda veida saikne ar nacionālajām kompensācijām, jo, ja e, šajā direktīvā tiek uzskatīts, ka dalību valstu piemērotā kompensācijas noteikumi nav adekvāti, tad kā tas tiks atcelts? Nākamais, vai pārdots tiktu pakalpojums vai prece? Definīcija ir jābūt skaidrai. Direktīvas aptvērums ir ļoti svarīgs aspekts. Vai tajā tiks iekļaut arī pakalpojumi? Mēs nezinām, vai tas ir korekts solis vai nē. Īpaši par tā saucamajiem um, neskaidrajiem kontaktiem. Saskaņā ar šo darba dokumentu nav īpaši skaidrs, kā dalību valstu tiesas um, nolēms, kurā gadījumā tiek piemērots kurš noteikums. Ir šajā darba dokumentā vairāki momenti, kuros komisija atzīst, ka uh, būs nepieciešama šā e, direktīvas priekšlikuma tālāka modifikācija. Mēs vēlētos lūgt komisijai ikvienā gadījumā, ka tas ir nepieciešams, par to, vai šāda tālāka paskaidrošana un likuma priekšlikuma teksta modifikācija būs iekļaut šajā dokumentā, jeb atsevišķā dokumentā. Runājot e, par par e, sīkāk priekšlikumu par šīm tabulām, es uzskatu, ka dalību valstu režīmos arī būtu jākļ, jābūt iekļautai sistēmai, kā e, kompensēt patērētājiem. Līdz ar to mēs vēlētos, lai saskaņā ar šīm tabulām patērētāju aizsardzība visā Eiropas Savienībā uzlabotos. Tātad mēs vēlētos no komisijas dzirdēt papildus paskaidrojumu un eh, ceram, ka visām iesaistītajām pusēm nākotnē būs pieejami papildus dokumenti, jo arī debatēm tas ir svarīgi. Vēl bez tam komisijai vajadzētu ņemt vērā dažādu pakalpojumu sektoros šīs direktīvas ietekmi, jo nav skaidrs, vai būs kādas konkrētas prasības vai, piemēram, prece ir, vai prece ir ļoti dārga vai citādi. Un visbeidzot vēlētos izteikt bāžas par to, ko padomas darba grupā pēdējā laikā runāja. Mēs uzskatām, ka bieži vien šo likumdošanas priekšlikumu izskata tikai un vienīgi no dalību valstu viedokļa, un es uzskatu, ka vajadzētu skatīties mazliet augstākā līmenī. Uh, jo ir dalība valsts, kuras darbojas, ja ne gluži pret vispārēju harmonizāciju, tad liek tajās šķēršļus. Es vēlējos pateikt gala beigās, ka biznesa Eiropā mēs neesam dogmatiski, mēs vienkārši vēlamies diskutēt par direktīvas aptvērumu, mēs vēlamies dzirdēt argumentētu pieeju, un tomēr mēs nevēlamies redzēt kompromisu šim pilnīgās harmonizācijas principam nākotnē. Es vēlētos lūgt parlamenta deputātus un šīs komitejas locekļus domāt eiropeiski. Aizstāvēsim Eiropas intereses, aizstāvēsim iekšējo tirgu, jo tikai un vienīgi dalību valsts un nacionāls skatījums uz direktīvu beigsies ar sakāvi. Paldies par jūsu uzmanību. Indeed, thank... Liels paldies! Pateicos, ka pieturējāties pie atvēlētā izteikšanās laika. Eh, šķiet, ka Šalansona kungam ir slaidi, vai ne? Tiem vajadzētu parādīties uz uh, ekrāna. Es ceru, ka jūsu slaidos būs liela burti, jo, diemžēl, mūsu ekrāna ir diezgan maza. Es nezinu, vai tie, kas sēž aizmugurē, varēs saskatīt. Jūs esat izdalījuši dokumentu kopijas, vai ne? Tas tāds ļoti saprātīgs solis. Tā tad visiem vajadzētu būt priekšā šo slaidu kopijām. Tad mēs varam sākt. Došu vārdu tātad uh, eh, Šalansona kungam. Paldies, uh, priekšsēdētājs, kā Švāba kungs pirmoreiz esmu pie jums un šeit runāju. Es nedaudz tā. Eh, es, es sagatavoju PowerPoint uh, prezentāciju un es strādāju Vorwerk un Ko uh, uzņēmumā Vācijā, kas ir jau vairāk kā simts gadu vecs. Un Tas ir vidēja izmēra uzņēmums, kuram ir mazas uh, filiāls Eiropas Savienības 11 dalība valstīs, bet kas 23 Eiropas Savienības dalība valstīs izplat savus produktus. Mums ir tāda īpaša iezīme. Mēs uh, tieši uh, nododam, izplatam šīs preces uh, patērētājiem, izmantojot dažādas alternatīvas uh, veidus. Izmantojot elektronisko pārdošanu un pārdošanu ārpus uzņēmē darba telpām. Un uh, tas ir uh, ļoti ietekmējis mūsu uh, organizācijas darbu. Es pavisam īsi runāšu savā prezentācijā par divām lietām. Es došu konkrēts piemērus. Tātad, ko nozīmē šī minimālā harmonizācija mūsu uzņēmumam uh, Warwerk? Un pēc tam es došu arī konkrētus piemērus tam, kā tas ietekmē patērētāju aizsardzību un šos direktīvas eh, priekšlikumu. Jūs jau esat uzklausījuši dažādas intereses, eh, patērētāju pārstāvis, kuri saka, ka eh, tiek nonivelēts viss līdz zemākajiem līmenim, tātad patērētāja tiesība aizsardzības ziņā komisija tāpat laikā saka, nē, mēs esam izvērsuši tādu līdzsvarotu politiku, lai saglabātu status quo, un jūs tāpat dzirdat arī profesionālās asociācijas, kuras saka, ka tas ir gluži pretēji tam, lai nodrošinātu visaugstāko aizsardzību patērētājiem. Alors, Tā tad runājot par šo minimālo harmonizāciju praksē. Es esmu paņēmis eh, Benelux valsts kā piemēru un Franciju un Vāciju, jo tā ir geogrāfiski zona, kurā ir ļoti spēcīgs eh, pārobežu tirdzniecības uh, eh, uh, potenciāls tādai firmai kā mūsējā. Uh, Tur ir relatīvi mazi attālumi, teiksim, punktiem, kas ir robežas abās pusēs, un mums ir diezgan līdzīga tāda darba un kultūra robežas abās pusēs. Mēs darbojamies gan Francijā, gan Vācijā, tā tad ir mūsu uzņēmumi. Es gribētu salīdzināt zināms noteikums attiecībā uz pārdošanu ārpus uzņēmēja darba telpām. Pirmām kārtām Tātad kāds ir šis sākuma punkts tiesībām atteikties no līguma? Te mēs redzam tātad pārdošanai ārpus uzņēmē darba telpām sākuma datums. Dati no tiesniecības uh, eh, kameras. Līguma ilgums paredz astoņas dienas, Vācijā ir cita situācija šīs tiesības atteikties sāks tanī brīdī, tātad, kad uh, patērētājs ir saņēmis apstiprinājumu. Tātad divu nedēļu laikā viņš var atteikties. Un šī atšķirība ir tāda, ka uh, šī informācija tiek dota klientam pēc līguma noslēgšanas, un tas nozīmē, ka ir viens mēnesis. Franci Francijā šis sākuma punkts ir uh, uh produktu pasūtīšana. Au Luxembourg, le point de départ est la livre. Laiks ir septiņas dienas, eh, Luksemburga tālāk. Tātad eh, atskaits punkts ir preču piegādes brīdis. Un tātad sanāk divas nedēļas Beļģijā. Eh, sākas ar līgumu parakstīšanu, tas ir sākuma datums. Neaizmirstot to, ka Francijā ir atkal citi nosacījumi. Tātad deviņas darba dienas un uh, ilgums septiņas dienas. Jautājums tātad ir tāds, vai tas ir saprātīgi, ka ir tik ļoti atšķirīgi noteikumi jomā, kurai ir tik milzīgs pārobežu potenciāls tirdzniecības ziņā? Vēl cits piemērs. Pār, pārdošana ārpus uzņēmē darba telpām un uh, atteikšanās tiesības uh, atļautu apmeklējumu gadījumos. Tātad pastāv izņēmums. Ja ir uh, atļauts uh, apmeklējums ar uh, paredzētu, cerētu produktu, ir valsts, kurās ir izņēmums, tad, ja, ja tiek piegādāts produkts, kurš arī tika prasīts, un ir paredzēts, piemēram, apvienotie karalistē izņēmums, tad, ja Tas attiecas uz uh, hipotekāro līgumu vai patērētāju kredītu un, ir, eh, kredītu un citas valsts, kurās nav uh, nekāda izda, mm, izņēmumi un uh, šīs uh, atsaukšanas tiesības, atteikšanās tiesības ir neatkarīgi no šīs uh, vizītes. Tālāk, runājot par mazām summām, mazāk par 60 eiro, kādas ir atteikšanās tiesības, šeit ir trīs kategorijas, uh, ir dalībvalsts, kurās ir slieksnis, zem kura tātad zem kādas summas patērētājiem nav tiesības atteikties. Ir dalība valsts, kur ir zināms slieksnis, bet tam ir kaut kāda nosacījuma vēl pielikti, ka uh, maksājumam jābūt nekavējošam. Un ir citas valsts, kur nav noteikti šī summa, tātad atteikšanās tiesības ir neatkarīgi no šīs summas. Tātad jūs varat redzēt dažādus šos griestus dažādās dalību valstīs. Man ir uh, piemērs. Vorvēk uzņēmums pārdod, piemēram, 30 uh, uh, eiro vērtu smaržu daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, šīs atteikšanās tiesības 17 valstīs, bet 10 tomēr tā netiek paredzēta. Tā tad vai tas ir saprātīgi, vai tas ir loģiski, vai tas ir nepieciešams? Labi, tagad ķersimies pie detaļām. Tā tad patērētāja aizsardzība nacionālā līmenī. Te es ierosinu sakojošu metodi. Šeit ir uh, karte krāsās. Uh, ar zaļo ir apzīmētas valstis, uh, kur šis direktīvas projekts paaugstinātu aizsardzību. Dzeltenajā ir tās valsts, kur, tas, ne, kur šis projekts neko neietekmētu, un sarkanā krāsā tur, kur būs zemāk šī patērētāja aizsardzība ar šo jauno direktīvu. Konkrēts piemērs atkal. Tā, piemēram, ir līgums, kas noslēgts 3. oktobrī 2009. gadā Visa informācija patērētājiem ir sniegta pirms šī līguma slēgšanas, un piegādei vajadzētu notikt 6. oktobrī nākošajā otrdienā, bet ar šo ierosināto direktīvu atteikšanās periods būtu 19. oktobrs pusnakts. Tātad tāds būtu rezultāts, ja salīdzinātu šo liku, um, direktīvas projektu ar nacionālo likumdošanu. Principā ir tikai četras valstis, kurās atteikšanās perioda beigas eh, termiņš samazinātos par vienu dienu. Četrās valstīs situācija paliktu nelaimi, ne, nemainīga un eh, pārējās 19 valstīs faktiskais atteikšanās eh, laiks patērētājiem pagarinātos. Tātad atkal es uzdodu jautājumu, vai tas, vai šāda, tā teikt, zāles pļāvēja politika ir tik tiešām loģiski un pieņemama, vai arī tā ir tāda kā uh, Um, debeskrāpa politika, paceļot visus šos līmeņus uz augšu. Tālāk runājot par nacionālo likumdošanu. patērētāja aizsardzība nesamanizies, bet piecās valstīs patērētāja aizsardzība saglabāsies eh, tādā pašā līmenī, un tieši tāpēc izņēmumi netiek paredzēti, un visās pārējās valstīs patērētāja aizsardzība reāli palielināsies. Tad runājot atkal par šiem atļaujiem, atļautajiem eh, apmeklējumiem, tur atkal ir šī debeskrāpa politika. Tālāk, priekšlikumā ir runa par šo sliekšņu likvidēšanu un atteikšanās tiesību paredzēšana neatkarīgi no tā, kāda ir pirkuma summa, kas nozīmē, ka tādā veidā palielinātos, uzlabotos patērētāja aizsardzība daudzās valstīs un status quo saglabātos daudzās citās valstīs, bet neviens necies no tā, ka patērētāja aizsardzība samazinātos. Tā tad ļoti delikātais patērētāja garantija jautājums. Man ir pietiekami daudz laika, prasa runātājs, jā, acīm redzot. Tā tad jautājums, par kur jau runājuši vairāk runātāji. Te ir runa par garantijas eh, perioda ilgumu eh, produktam ar defektu. Direktīvas projekts paredz divus gadus, bet ko tas nozīmē nacionālā līmenī? Te mēs varam redzēt, ka krāsas atkal ir pavisam savādākas. Tātad situācija nemainītos vairumā dalību valstu un ir trīs dalību valsts, kurās skaidrs aizsardzības līmenis patērētājiem samazinātos. Īrija un apvienotā karaliste mīnus 4 gadi, mīnus 3 gadi Skotijā, mīnus 2 mēneši Itālijā, un tad ir uh, Somija un Nīderlanda, kur situācija nav skaidra, jo tās ir valsts, kurās garantija ir atkarīga no paša produkta dzīves ilguma. Bet te es esmu paņēmis kā piemēram mazas elektriskas iekārtas, un uh, tur parasti ir šis uh, divu gadu garantijas periods. Tātad, ja mēs skatāmies, kāda ir situācija vairumā dalībvalsts, tad mēs redzam, ka tur situācija tātad reāli nemainītos. Tālāk pierādījuma nasta. Pirmajos sešos garantijas perioda mēnešos tas ir lietotāja vai piegādātāja uzdevums pierādīt, ka nav bijusi nekāda vaina vai defekts šim produktam. Portugālē cita situācija, jo Portugāle apgriezusi šo um, pierādījumu nastu visam garantijas periodam, visam šiem diviem gadiem. Un vēl viens beidzamais piemērs, un tad es noslēgšu savu uzrunu tālāk. Atkal ļoti delikāts jautājums par uh, kompensācijām un kompensācijas atgūšanu, ja patērētājs nekavējoties pieprasa līguma pārtraukšanu, ja produkts ir defektu, tad mēs redzam, ka viņam vispirms ir jāprasa, lai šis produkts tiktu labots vai aizvietots. Bet tagad atkal pastīsimies, kāda situācija ir nacionālajās valstīs. Mēs redzam, ka ir valsts, kur nav nekāda hierarhija - Portugāla, Grieķija, Lietuva, piemēram, un la, citas. Tātad šeit patērētājs var prasīt jebkāda veida kompensāciju, ir arī šīs tiesības atteikties no projekta, tas ir arī īrija un apvienotā karalistē, bet grib piesaistīt uzmanību, ka tiesības eh, noraidīt eh, produktu ir patērētājiem, bet tāpat laikam viņam ir jāpierāda šādā gadījumā, ka produkts ir defekcijos, un to varbūt reizēm ir grūti izdarīt, ja ir kaut kāds mazs bojājums vai kaitējums, tad mēs redzam, ka ir tikai trīs valsts, kur patērētājs var nekavējoties prasīt, lai tiktu pārtraukts kontrakts Portugālai, apvienotā karalista un īrija. Tā tad noslēgumā. Uh, trīs lietas, es te gribētu teikt. Mēs uzskatām, ka pilnīga harmonizācija ir vislabākais ceļš uz priekšu otrām kārtām. Runājot par pārdošanu ārpus uzņēmēju darba telpām, ierosinātā direktīva paredz pilnīgu harmonizāciju un pilnīgu augsta līmeņa patērētāja tiesība aizsardzību. Un runāt par garantijām, direktīvas projekts eh, saglabā nemaina pašreizējo situāciju patērētā aizsardzībā lielākā vairumā dalību valsts. Paldies! Well, indeed, Chalan, so think... Paldies! Uh, eh, Šalansona kungam, manuprāt, par ļoti skaidru un eleganto prezentāciju par situāciju, un esmu pārliecināts, ka uh, deputāti jau ļoti rūpīgi izskatījusi prezentāciju, un es uh, ceru, ka arī turpmākās prezentācijas būtu tikpat eh, baudāmas, arī vizuāli, jo jāsaka, tas ļoti palīdz. Katrā ziņā es tagad ar lielu prieku diešu, mm, došu vārdu Gojens kundzei, kura eh, pastāstīs par Eiropas patērētāju biroju. Paldies! Boik ir Eiropas patērētāju aizsardzības organizācija, un mēs esam platformā, kurā darbojas 31 valsts ar 34 dalību organizācijām. Paldies! ka jūs uzaicinājāt mūs šajā uzklausīšanā. Man šķiet, ka šobrīd tiešām ir īstais brīdis, lai redzētu, cik tālu situācija ir attīstījusies un ko mēs varam darīt nākotnē. Uzreiz teikšu Šalonsa kongam. Asociācija. Asociācija šobrīd vēl nav runājusi. Līdz ar to jūs visticamāk būsiet ļoti pārsteigts, ja jūs uzklausīsiet manu prezentāciju. Mēs labprāt pastāstīsim par mūsu perspektīvu. Mēs esam nosūtījuši arī rakstisku izdevumu materiālu, un kaut kur šim materiālam ir jābūt. Ja nav, tad mēs ļoti labprāt nosūtīsim šīs komitejas deputātiem mūsu rakstisko materiālu. Bet vispirms daži vispārīgi komentāri. Sāksim ar pozitīvām lietām, tad par negatīvām lietām, un tad runāsim par to, ko var darīt nākotnē. Sāksim ar pozitīviem komentāriem. Uh, Mēs esam ļoti apmierināti ar to, ka daudzas interesētās puses un institūcijas strādā konstruktīvā veidā. Iepriekšējais Eiropas parlaments sasaukums tik tiešām paveica fantastisku darbu tajā, ka mēģināja izvērtēt šī priekšlikuma pamatprincipus, kā arī pārbaudīt, kā tas ietekmēs uh, uzņēmējus un patērētājus. Čehijas prezidentūra ir ieguldījis diezgan lielu darbu tajā. Mēs esam strādājuši kopā arī ar mazo un vidē uzņēmumu asociāciju. Pēc iepriekšējās uzklausīšanas mēs varējām redzēt, ka mums ir kopīgas intereses, mēs apvienojamies un tagad varam kopā ar komisiju apspriest vairākus aspektus. Mēs esam tiešām ļoti apmierināti, ka mums tagad ir labi partneri. Mēs arī ļoti pozitīvi vērtējam Kuņevas kundzes, Digijas Sanko un komisijas kopumā pieeja. Mēs esam ļoti apmierināti, ka ir sagatavotas tabulas, ka ir līdzdalība dažādās sanāksmēs, un visu laiku ir runāts par to, kā šī direktīva ietekmēs dzīvi. Tā pašā laikā nāksies atzīt, ka neskatoties uz ārkārtīgi konstruktīvu pieeju, tas, kas šobrīd notiek, tieši no patērētāja perspektīvas, manuprāt, šobrīd situācija nav pārāk pozitīva. Man tagad ir diezgan grūts darbs. Nāksies atzīt, ka mums ir pietiekami daudz bažu un šaubu par to, kā šīs dokumenti tiek virzīts uz priekšu. Man ir divi kritiskie punkti, bet vispirms vēlos pastāstīt kādu, par kādu svarīgu atziņu. Manuprāt, šis dokuments ir viens no tiem normatīvajiem aktiem, kas ļoti nopietni ietekmēs patērētāju situāciju. Ir pieteikta patērētāja tiesība pārskatīšana, un šī direktīva ir tiešām milzīgs solis uz priekšu. Mēs šeit runājam ne tikai par uh, attāliem nolīgumiem. Mēs šeit nerunājam par, eh, par pirkšanu internetā, mēs runājam par patērētā ikdienas dzīvi. Ja jūs vēlaties nopirkt pilts palvu vai ūdens pudeli, tas viss, visi šie darījumi tagad tiks ietekmēti. Lūdzu, ņemiet vērā, kā mēs šeit radam noteikumus kas ietekmēs ne tikai tirzniecību internetā, bet arī ikdienas iepirkumus. Vēl viens svarīga lieta, kas jāsaprot, ir tas, ka ir nepieciešams kādu laiku, protams, pastrādāt pie šī priekšlikuma, un tad mēs to atbalstīsim un pieņemsim. Bet kad šīs priekšlikums būs pieņemts, tad, protams, šis priekšlikums, šis normatīvais akts tiks izmantots daudziem, daudzus gadus uz priekšu. Eiropas Savienībā mēs nevēlamies ļoti ātri uh, radīt jaunus likumus. Mēs vēlamies drīzāk radīt ļoti kvalitatīvus un efektīvus likumus. Manuprāt, Eiropas Savienības likumdevējiem ir jābūt ārkārtīgi uzmanībam un visu savu enerģiju veltīt tam, lai reāli saprastu, kā šī direktīva ietekmēs gan pārdevējus, gan arī pircējus. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas pat ir svarīgāk, jo komisija nāk uz klājā ar priekšlikumu, ka ir nepieciešama pilna harmonizācija un tāpēc tās vēl lielākā mērā ietekmēs Eiropas Savienības dalību valstu nacionālos likumus. Tas nozīmēs to, ka ir uzlikt šis limits attiecībā uz patērētēju aizsardzības līmeni, un dalību valstis nevarēs paredzēt lielākas tiesības. Vēl viena lieta ir saistīta ar ietekmes izvērtējumu, un daudzi ir runājuši par to. Uh, Pirms 25 stundām mēs esam saņēmuši neoficiālā dokumenta pēdējo versiju, un IMCO sekretariāts palīdzēja mums arī sagatavoties uzklausīšanai, un esam saņēmuši, saņēmuši, juri, e, sa, saņēmuši jūlija uh, dokumentu. Es esmu pati jurista, un pirmā lieta, kas jums tiek pateikta parasti juridiskajā skolā, neko nesakiet par nocējušiem papīriem. Un tiešām, uh, Ja mēs runājam par neoficiālo dokumentu, kur šeit ir juridiskā vērtība? Sanāk tā, ka mēs visu laiku kaut ko dzirdam, ir dažādi, dažādi viedokļi, kas tiek izteikti atkarībā no tā, kur šie viedokļi tiek izteikti, kas ir mērķa adresa, auditorija. Tad jautājums ir, kāda vērtība ir šāda informācija? Vai mēs balstīsimies uz šo neoficiālo dokumentu un, un uh, likuma likumdošanas procesā. Vai varbūt tā tiešām, ka ir kādas juridiskās normas, tik, kas tiks iekļauts neoficiālajos dokumentos un dokumentu preambulā? Es tā īsti nesaprotu, jo, manuprāt, likumdošanas procesā būtu iesaistīts, iesaistīt padomu un parlaments un jābūt skaidriem noteikumiem, ir jābūt skaidrām normām. Šobrīd sanāk tā, ka visi saņem e-pastā kaut kādus interesantus dokumentus kādas neoficiālas versijas un tā tālāk, bet nevienas oficiālas versijas nav par šo tabulu. Tur ir teikts, ka darbs vēl nav pabeigts, bet, manuprāt, šobrīd nav vēl iekļautas visas normas. Nav salīdzināts visas direktīvas normas ar visiem dalībvalstu likumiem. Un tur nav salīdzināts, tur nav salīdzināts divas būtiskākās nodaļas - informācijas prasības un par negodīgiem līguma noteikumiem. Un šie ir divi būtiskākie aspekti, kas šobrīd nav regulēti. Un tad ir vēl būtiskāk. Mēs tiešām daudz gaidījām no šī, šīs tabulas. Mēs bijām pārliecināti, ka tabula dos mums pievienoto vērtību. Taču šo tabulu dalību valstis nav pārbaudījušas. Sanāk tā, ka tas ir komisijas viedoklis. Tik tiešām komisija ieguldīja milzīgu darbu, taču tas ir komisijas viedoklis attiecībā uz to, uh, vai šie noteikumi, šīs normas negatīvi vai pozitīvi ietekmēs nacionālās likumus. Bet likumdevējiem ir jāsaprot, ka tieši tik tālu arī iet šis, šī tabula, jo e, mēs esam pārliecināti, ka tikai dalību valstu ministrijas skaidri saprot, kā konkrēta norma ietekmēs viņu nacionālos likumus. Un Ne obligāti tas, protams, ietekmēs civil likumu. Paskaidrojums, kas ir pielikts klāt pie, pie tabulam, protams, paskaidro atšķirīgas atsevišķas lietas, bet te pašā laikā rodas zināmas un šaubas, manuprāt, diezgan nopietnas šaubas. Karls jau pieminēja diezgan lielu daļu no tām. Tātad, nobeigumā, esošais formāts man šķiet, ka drīzāk neskaidrs nekā skaidrs, un es saprotu, ka ir jāturpina darbs un tikai tad mēs skaidri zināsim, kā šī direktīva ietekmē nacionālā sistēma. Otrais aspekts, par ko es vēlos runāt, ir harmonizācijas līmenis. Jo mūs citēja, tad mums nāksies tagad runāt par harmonizāciju. Diemžēl mūsu citāti ne visos gadījumos tiek precīzi citēti. Birk ir platforma, mums ir daudzas organizācijas, dalība organizācijas, un mums nav uh, simtprocentīgas nostājas par vai pret pilnu harmonizāciju. Mēs saprotam, ka ja ir pilnīga harmonizācija, tad tik tiešām ražotājiem atsevišķos gadījumos ir daudz vieglāk strādāt. Es zinu, ka gan ka ne Francija, ne, ne apvienotā karaliste, ne Somija nevarēs vienoties, kurš ir šis maksimālais līmenis, bet ko mēs vēlamies ir, lai būtu minimālais līmenis. Ko mēs šeit šobrīd saskatām esošajā dokumentā, ir tas, ka uh, ir runāt par pilnu harmonizāciju, bet šo pilnas harmonizācijas līmeni mēs nevaram pieņemt. Otrais aspekts, un es tiešām esmu ļoti pārsteigta, ka uzņēmumi plāno panākt pilnu harmonizāciju, jo tas, kas šeit ir, tas, kas šobrīd ir pilna harmonizācijas šeit rakstīt direktīvā, bet īstenībā tas nav īsti, tātad reāli, kad jums ir reāls strīds kad jums ir reāla situācija, tad jums atkal nāksies gan visas paražu tiesības, gan arī visu judikatūru ņemt vērā, gan arī civilikumu. Viss atkal būs spēkā, nebūs tā, ka šeit ir pilna harmonizācija, tāpēc arī nav īsti pareizi teikt tirgotājiem, ka tagad mēs nojauksim visas barjeras, jo tā tas nav. Tad sanāk tā, ka no vienas puses mums ir patērētāji, kuri nav saņēmuši atbilstošu aizsardzības līmeni. Protams, ir atsevišķi uzlabojumi, atzīšos, bet te pašā laikā ir samazināts līmenis. Tātad patērētāji, lī, patērētāja tiesība aizsardzības līmenis nav pietiekams, un te pašā laikā arī tirgotājiem nav pietiekami skaidri noteikumi, kuros viņi var darboties, skaidri zinot, kādi šie noteikumi ir. Manuprāt, šī ir situācija, kur abas puses ir zaudētājs. Ko lai dara? Ir divi, divi aspekti. Vispirms ir nepieciešams saprast, kāpēc rodas problēmas pārrobežu līgumus. E, ja mēs runājam par to, kāpēc patērētāji negrib pirkt kaut ko citu, vei, citu valstu uh, uh, veikalos, ne jau tādēļ, ka viņiem šķiet, o, ziniet, šeit ir likumi, ko es nesaprotu. Drīzāk tādēļ, ka viņi nesaprot valodu, vai arī ir grūti piegādāt šo preci. Tāpēc, manuprāt, būtu pareizi izvērtēt šo situāciju ļoti rūpīgi, tīri no ekonomiskās puses, gan no patērētāja, gan arī no pārdevēja viedokļa. Un tad turpināt darbu pie tabulas un pārbaudīt reālo ietekmi ne tikai uz patērētāju tiesībām, bet arī uz harmonizācijas aspektiem un uz civilikumu. Vēl viena lieta. Es neesmu īpaši pārliecināti, ka e elektroniskās komercijas direktīva atrisināt visas digitālās pasaules problēmas. Manuprāt, ir nepieciešams turpināt darbu un jāmeklē tādas tiesība normas, kas ļaus mums patērētājs aizsargāt digitālajā vidē. Nu, piemēram, ja mēs runājam par informācijas prasībām, ir jābūt normai, kur būtu teikts, ka ir pārdevējam jāinformē patērētājs par to, kādas ir savstarpējas savienošanas iespējas tā ierīcei, ko viņš ir nopircis. Vai arī, ja mēs runājam par negodīgu komercpraksi, tad, protams, ir jābūt arī atbilstošai norādei uz licencēšanu, runājot tieši par datorprogrammatūru par harmonizācijas līmeni un veidu, par to, ko mēs vēlamies šeit. Un šeit mēs, mēs varam atbalstīt Eiropas parlamenta nostāju. Un šeit ir tāda jauktā pieeja. No vienas puses mēs varam atbalstīt pilnu harmonizāciju tādos jautājumus, kas ir tehniskie jautājumi. Nu, piemēram, tiesības atteikties no līguma vai arī patērētāja definīcija. Protams, tādā gadījumā, jā, aizsardzības līmenis ir pieņemams, taču ir atsevišķi jautājumi, kur ir nacionālās tiesība normas, vai arī varbūt tirgus attīstās ļoti strauji, un tur ir nepieciešams dalībvalstīm reaģēt ļoti strauji. Man šķiet, ka šajā gadījumā ir jāpanāk minimālā harmonizācija. Un šeit, manuprāt, būs situācija, kad mēs visi būsim uzvarētāji. Tas nozīmēs to, ka visticamāk barjeras paliks, bet šīs barjeras būs skaidras, visticamāk arī mazākas, un patērētiem arī būs atbilstoši tiesībā aizsardzības līmenis. Tātad šajā dokumentā ir nepieciešams turpināt darbu, attīstīt idejas, un dažreiz man tiešām rodas sajūta, ka varbūt nebūtu slikti uzsākt darbu no jauna, nevis vienkārši atkal pārtaisīt to pašu papīru. Paldies, paldies Gojans kundzei par ļoti skaidro prezentāciju. Un eh, es vēlētos pateikties mūsu šajā uzklausīšanā par jūsu eh, ieguldījumu Makalsī kunga vadītās komitejas darbā pagājušajā sasaukumā. Un pagājušajā reizē organizētajā uzklausīšanā jūs sadarbojāties ar biznesu Eiropu vairākos aspektos, un to arī vajadzētu pateikt. Un visbeidzot, šajā prezentācija raunā, raundā Bobam Šmitam desmit minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētā dāmas un kungi, referentu kungs. Mana organizācija uh, ir arī BEK uh, sastāvā. Un uh, jautājums, kāpēc tomēr tiek dots vārds uh, tādai mazai valstī? Man liekas, ka atbildes ir vairākas, bet viena atbild ļoti svarīga. Mēs joprojām esam, tā teikt, paši čempioni pārobežu iepirkumos. 11% no visiem izdevumiem ir saistīti ar šiem pārobežu iepirkumiem. Tātad mūsu patērētāji ļoti labi saprot, ko nozīmē iekšējais tirgus, eh, it īpaši eh, Beļģija, Francija, Luksemburga, Vācija. Un eh, Monika jau norādīja, kāpēc mēs varam viegli pirkt pāri robežām. Un, protams, tas nav tikai tāpēc, ka mēs zinām valodas, bet arī kultūras ziņā tā ir tā vācu un franču kultūra, kura ir varbūt diezgan tuvu mentalitātes ziņā, kas varbūt citām valstīm nav. Tātad pirmā lieta. Tātad es varētu izteikties principā visam īsi, jo es jau jums esmu izsūtījis divus dokumentus. Pirmais angļu valodā, kurš ir tāds kā bāzes piezīmes, un tur Es esmu aplūkojis divus, trīs punktus tā ļoti ātri, bet es ceru, ka jūsu komitejai būs arī iespēja padziļināt vēl izskatīt šo saturu, jo uh, tur ir rakstīts tas, ko mēs uzskatām, ko mēs domājam par šīs direktīvas projekta pašreizējo progresu un uh, savās runas piezīmēs, kas ir franču valodā, es uh, arī gribētu minēt uh, dažas problēmas, uh, kuras jau tika izgaismotas saistībā ar šo neoficiālo komisijas darba dokumentu. Tā tad ļoti ātri. Tā tad. Komisijas priekšlikums ir jau apmēram gada vecs un uh, Eiropas parlaments uh, pavisam nesen šo darbu ir uzsācis ir eh, šis jautājums arī reģionu komitejā, ekonomisko un sociālo lietu komitejā apskatīts, un uh, tur pastāv praktiski viennozīmīga vienošanās starp visām partijām, ka ir nepieciešams sniegt savu atzinumu, bet tā kā tur ir runa arī par uh, pilnīgu harmonizāciju, un tas dod mazākas uh, bēģēšanas iespējas nacionālam likumdevējiem. Un tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai patērētāji varētu redzēt, ka kopienas iespējas, iestādes un nacionālās iestādes, kas ir senāta, teiksim, Francijā un parlaments Grieķijā un attiecīgas struktūras apvienotā karalistē, ka visas šīs struktūras nonākušas pie viena aptuvena lēmumu. Tā tad, ja mēs tik tiešām gribam ķerties pie šī jautājuma, tad nav nekādu citu risinājumu, un uh, tikai šī miksētā pieeja ir vienīgais uh, iespējamais risinājums. Tā tad pilnīgi totāla harmonizācija, kā jau profesor Kungs norādīja. Mēs uh, it kā varam secināt, ka, un arī padomdevēji nākuši pie šāda secinājuma, Un neskatoties uz to, ko daži citi norā, norādījuši, ka mēs, ka mums tomēr ir jādomā par šo atteikšanās periodu, atteikšanās iespējām. Un arī par to mēs daudz maz varam vienoties. Tas, manuprāt, tuvojas šai pilnīgi harmonizācijai. Bet daudz struktūras ir norādījuši, ka mēs varam panākt vienošanos šajās jomās. Tā tad kādā situācijā tad mēs paliekam, runājot par mūsu darba tvērumu? Uh, padome jau to ir uh, nedaudz aplūkojis un uh, eh, man apmierina uh, progress, kas panāks Čehijas un Zviedrijas prezidentūras ietvaros, jo, principā, mums tagad ir jādomā par kompensācijām, neatbilstību gadījumiem un netaisnīgiem līguma nosacījumiem. Un te mums jāraugās, ko mēs reāli varētu pasākt. Atgriežoties tagad atpakaļ pie šī komisijas darba dokumenta, es domāju, ka tur ir atzīts, un principā mēs jau to zinājām, un tas arī tika norādīts, ka būs ļoti sarežģīti panākt reāli juridisku noteiktību un skaidrību par to, kas tiks pilnībā harmonizēts un kas ietilps, tā teikt, citu jautājumu kategorijā, kas būs pakļaut nacionālai likumdošanai. Kā jau es teicu, neviens par to nav vēl runājis, bet katrā ziņā tas arī Eiropas kopienu tiesai darbu nepadarīs uh, vieglāku, jo uh, Eh, šobrīd tā ir tāda kā cīkstēšanās, kā laušanās. Tiesa interpretē lietas balstoties uz līgumiem un ar tādu lielu viedumu un pamatu tiek lemts It īpaši tad, kad nacionālā likumdošana ir vairāk kā minimālā harmonizācija. Es domāju, ka viss šis darbs tikai sarežģīs arī kopienu tiesas darbu. Ko tas nozīmē? Vai visu šo darbu vajadzētu mest pie malas? Es varbūt neietu tik tālu kā Monika savā nostājā. Tā, protams, ir viena iespēja, bet, kā es teicu, tik tālu es varbūt neietu. Es domāju, ka ir iespējams saglābt eh, šo bērnu, pat ja mēs izlējam mazgājumu ūdeni no vannīša. Un kā jau profesors norādīja, varbūt vajadzētu uzlabot vispirms šo minimālo harmonizāciju, varbūt būtu vērts darīt to, tālāk runājot par eh, juridiskām garantijām un uh, negodīgiem nosacījumiem, Tas varbūt ir kaut kas cits, bet varbūt mēs varam kaut ko uzlabot pat tikai balstoties uz dēminimis eh, nosacījumiem. Es domāju, ka jā. Un kā jau Monika teica, tā būs situācija, no kuras iegūs visi. Tātad jautājums ir par garantiju sniegšanu, un uh, eh, Testorija kundze jau arī apstiprināja to, ko Kuņevs kundze ir teikusi pirms vairākiem mēnešiem, ko mēs dzirdējām arī iepriekšējā uzklausīšanā, ka ja uh, vien iespējams un kur vien iespējams mēs varam uzlabot, teiksim, piekļuvas tiesības un atteikšanās tiesības, tad uh, mēs varam skatīties, cik augstu mēs šo latiņu varam pacelt. Jo tas pats par sevi vēl nenozīmē, ka tā būtu pilnīga harmonizācija, bet es domāju, ka visiem arī uzņēmiem tas būtu tomēr labi, jo tad, ja ir kāds strīds, tad uh, patērētāja aizsardzības līmenis būs uh, bijis pacelts nepieciešamā līmenī un labi zināmas atšķirības būs starp nacionālām likumdošanām. Mūsu pieredze skaidri parāda, un ar to es droši vien varu arī noslēgt, jo pārējo jūs varat izlasīt manā dokumentā, ka mums nevajag pārspīlēt vai pārvērtēt šo ieteikumu un lomu. Nacionālajie noteikumi ir tik tiešām atšķirīgi, ja mēs tos uzliekums papīru niedzernamies Bet kad gan tie ir nepieciešami? Tie ir nepieciešami tādos gadījumos, tad, kad patērētāji un uh, uh, profesionāļi, tā teikt, iedziļinās uh, pašās detaļās, tad, kad viņi nevar vairs panākt uh, mierīgu vienošanos un tad, kad viņiem ir jāgriežas tiesā. Man arī ir zinām pieredze, ka pat juridiski eksperti strīdās par to, kāda tiesību sistēma, juridiskā sistēma, kuras valsts ir jāpie, uh, jāizmanto. Tādos gadījumos var skaidri redzēt to, cik sadalīts, cik fragmentāts ir šis tirgus, un tas, protams, nāk ar zināmu cēnu uzņēmiem, bet Luksemburgā katru dienu ir uzņēmumi, pakalpojums sniedzēji, kas uh, ierodas Luksemburgā un kas nozīmē, ka viņiem ir pilnībā jārespektē Luksemburgas eh, tiesību sistēma, bet gluži labtecīgi viņi izmanto vācu, beļģu vai kādus citus vispārīgos nosacījumus, un tie gan jāsaka, ka var atšķirties zināmos punktos attiecībā uz to, kas mums ir spēkā Luksemburgā, bet visā visamā vai kopumā tas nerada tādu milzīgu problēmu. Un, ja pastāv šāds fragmentācijas risks, tad tas ir uh, tirgotājs, kurš principā iegūs no šīs fragmentācijas, jo, ja jūs nesat respektējis uh, beļģu, teiksim, ja tas beļģu uzņēmums, kas uh, nerespektē Luksemburgas uh, tiesību aktus un darbojas Luksemburgā, un nonāk tiesā, tad, nu, tas ir paša uzņēmuma vainas pēc, un viņš šādā gadījumā tiesā zaudēs, bet uh, kā es teicu, izņemot šāds gadījums, citos gadījumos mums īpaši problēma nav. Katrā ziņā padomē darbs ir uzsākts, to arī vajadzētu novest līdz kaut kādam galam. Kā jau Švāba kungs teica, ir nepieciešams laiks, lai šo darbu varētu pabeigt, bet es nedomāju, ka bērnu vajadzētu izliet ar ūdeni no vannas un mums vajadzētu stiprināt to, kas mums jau ir. Well, Paldies, saka priekšsēžkungs. Patiesībā jūsu praktiskā pieredze pārobežu tirzniecībā ir ļoti vērtīga, un mēs turpināsim ar jums sadarboties. Paldies arī par to, ka jūs uh, uh, izsūtījāt mums dokumentu gan angļu, gan franču valodā. Jūs izmantojāt arī vienu ar ūdeni saistītu metaforu. Viena bija ar salu, kas ir ūdeņos dziļos vai nē, Un eh, šeit bija metafora ar to, ka, lai bērns netiktu izliets izgāstuvē kopā ar mazgājamo ūdeni, tātad eh, visu laiku mēs sastopamies ar ūdeni. Jebkurā gadījumā tagad eh, es vēlētos dot vārdu kolēģiem, kur vēlētos uz, uzdot jautājumus ekspertu panelim. Un tad es došu vārdu Doling vārdam, Doling kungam, par to, vai viņš vēlētos izteikties, un tad mums varētu būt vispārējais atbilžu un jautājumu rauns, kurā mēs droši vien pieskarsimies jau šajās diskusijās pieminētajiem aspektiem. Tātad, ja ir kādi specifiski un konkrēti jautājumi par viņu sniegtajiem situāciju aprakstiem, tad es došu vārdu kolēģiem. Ir referents, kurš vēlas uzdot jautājumu Gebhardas kundzi, jā. Tātad Švābkungs pirmais. Gebhards kundze nākamā, ja ir vēl kāds, Rošfor kungs. Paldies! Manuprāt, tiešām bija ārkārtīgi pozitīvi, ka mums bija šie speciālisti, kas pastāstīja savu viedokli. Manuprāt, ļoti jauki arī redzēt šo priekšlikumu dažādās gaismās no dažādiem viedokļiem. Un, manuprāt, mēs varam simtprocentīgi piekrist tam, ko teica Šmita kungs, ka ir pareizi turpināt strādāt pie šī normatīva akta, Bet te pašā laikā tas, ko jūs teicat, Trojans Kondze, manuprāt, tiešām paliek spēkā fakts, ka ir nepieciešams, protams, strādāt pie tādas situācijas, Uh, kur tik ņemta vērā reālā pasaule, lai sanāk savādāk sanāks tā, ka mums būs tikai vairāk problēma ar mūsu priekšlikumu. Tātad mans priekšlikums ir šāds. Vajag atkal veikt pētījumu. Un tad šo pētījumu visiem kopā izrunāt tā, lai mums būtu arī pētījuma rezultātu interpretācija vienāda. Nu tad man ir jautājums ir, jūs esat runājuši par mērķiem, vai patērētāju tīsība aizsardzības organizācijas plāno turpināt darbu pie patērētāju tīsība aizsardzības līmeņa apzināšanu, vai arī varbūt jūs teiksiet, ka šobrīd ir tik negatīva attieksme par šo priekšlikumu, Un, ka daudzi uzskata, ka šādā veidā tiešām samazināsies aizsardzības līmenis tik ļoti, ka neviens pat negrib ķerties klāt šim priekšlikumam. Paldies! Yeah. Uh, thank you very much, Mrs. Kaplan. Paldies, lūdzu, Gerpards kundze un tad Rošvar kungs. Paldies! Īstenībā man jautājumu ir ļoti daudz, bet nāksies tagad uzdot tikai atsevišķus jautājumus, savādāk es te runāšu līdz vakaram. Es domāju, ka vienu secinājumu var izdarīt no ekspertu atzinumiem. Un ne visi eksperti ir teikuši, ka ir jāturpina darbs pie šī teksta, lai gan es redzēju gan pozitīvas, gan negatīvas viedokļas. Vēl viena lieta, ko es pamanīju, ne visi, protams, runāja par to, bet lielākā daļa, ir tas, ka nepieciešams izmantot šo jaukto pieeju, harmonizēt tur, kur ir prātīgi harmonizēt, bet tur, kur var rasties problēmas ar harmonizāciju, tad varbūt tur labāk panākt šo minimālo harmonizāciju. Tas ir tas, ko es esmu dzirdējis vairāk kārt un šodien arī. Man ir ļoti konkrēts jautājums Šalansana kongam un Verka kundzei. Viena lieta, o, oh, cik jauka prezentācija un cik interesanti piemēri. Taču, kad es skatos uz šiem piemēriem, uh, tad man šķiet, ka tiešām šī ir atlasīta, nu, nu, ideālā viedokļa. Tiešām pozitīvais tiek uzsvērts maksimāli. Nu, piemēram, astotajā lapusē jūsu prezentācijā, kur ir juma, runāts par, par uh, esošo līguma atteikumu periodu. Nu, piemēram, jūs esat runājuši par līgumu, kas ir noslēgts 3. oktobrī, un tad ir runāts par pienākumu iesniegt iesniegt uh, paziņojumu vienu dienu pirms. Ja mēs izslēgtu tikai šo vienu punktu, tad jautājums ir, cik skaisti izskatītos šī karte. Manuprāt, nebūtu īsti godīgi strādāt ar atsevišķiem piemēriem, jo, manuprāt, tas neatbilst normatīvā akta realitātei. Manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Tas tiešām bija tāds komentārs. Toņbas jautājums. Es redzēju, ka jūs esat eksperts, uzņēmuma eksperts, un tad es paskatījos internetā, Googlā ierakstīju Forwerk. Ļoti interesanti jums ir tie produkti. Un tad, un tad es paskatījos www.forwerk.de, tad forwerk.fr un tad vēl forwerk.be. Un tad es redzēju trīs ļoti atšķirīgas lapas puses. Un šajos gadījumos bija atšķirīgi produkti, kas tika piedāvāti atšķirīgos tirgos. Un ticiet man, nevienā no šādām mājaslapām es neesmu atradusi cenu sarakstu. Tad jautājums ir, vai šāds saraksts vispār jums tur ir pieejams? Tad, tad es redzēju trīs atsevišķas mājaslapas, atšķirīgas mājaslapas un pat daļēji atšķirīgus produktus. Man šķiet, ka tas nav saistīts ar tiesībām, bet drīzāk ar patērētāju vajadzībām, ko es varu pārdot kurā valstī. Un man ir lūgums, vai jūs lūdzu varētu paskaidrot, vai tik tiešām ir nepieciešams panākt šo pilnu harmonizāciju. Vai tik at, vai šajā gadījumā, ja mēs panāksim šo pilnu harmonizāciju, vai šajā gadījumā es uzklikšķinot atbilstošu pogu, ieraudzīšu vienādas mājas lapas, vai arī tomēr paliks tā, ka patērētēm būs atšķirīgas vajadzības. Paldies! Well, thank you. For, uh, thank you very much for... Paldies, saka priekšsēžkungs. Uh, paldies, ka jūs esat padarījusi mājas darbu, ja tā varētu teikt. Un paldies par jautājumu. Rošfor kungs, nākamais. Have some answers, Mr. Rošfor. Rošfor kungam vārds paldies. Es gribētu uzdot jautājumu Business Europe pārstāvim par teikto. Vai tas pārstāv mazo uzņēmumu viedokli, vai arī drīzāk tas ir tāds uh, lielo uzņēmumu vispārīgs viedoklis. Jo arī mazajiem uzņēmumiem, manuprāt, dažkārt ir tādi ļoti vietēji, reģionāli tirki, un vai tādā gadījumā nepastāv risks uh, arī, ka varētu notikt tāda destabilizācija, ja tiek pārstruktūrētas nacionālās tiesības sistēmas, aizstājot uh, tās ar šo harmonizāciju. Es gribētu uzdot jautājumu arī Gojan, Gojans kundzei. Man šķiet, ka no a, patērētāju tiesība aizsardzība puses kaut kas nav pateikts līdz galam. Neskatoties uz to, kurā valstī jūs atrodaties, a, patērētāji parasti nepārzina savas tiesības. A, tā tad jā, ir, tad, tad, kad ir noticis kaut kāds nelēms gadījums, tad ir runa par konkrētām tiesību sistēmām. Manuprāt, viens labums no šīs direktīvas būtu tāds, ka tajā brīdī, kad uh, ir panākt šādu harmonizāciju, tad būs lielā mērogā iespēja uh, Eiropas Savienības valstīs nodrošināt šādu vienādu informācijas nodošanu visiem patērētājiem. Es domāju, ka tā ir tāda fundamentāla lieta, jo es domāju, ka nav nekāda pretruna veidot iekšējo tirgu un attīstīt arī uzņēmumu darbību un tāpat laikā aizstāvēt arī patērētājs. Uh, ņemot vērā to, ka labākais patērētājs uh, Eiropā un arī pasaulē ir tas, kurš uh, labi pārzina pats savas tiesības. Un uh, visbeidzot gribētu norādīt, ka es piekrītu Švāba kungam un arī Gebards kundas teiktiem par to, ka ir divi ļoti spēcīgi elementi. Mums ir nepieciešams, protams, vēl daudz pie tā viss strādāt, bet es uzdodu sev jautājumu, vai šis jautājums uh, kas ir tik sarežģīts, vai tur mēs gal galā kādreiz saņemsim ietekmes pētījumus, kuri būs apmierinoši, jo, kā es teicu, joma ir tik svarīga, tik sarežģīta, un te jāiestrādā visi psiholoģiskie ar patērētājiem saistīti elementi un vēl daudz citi, un man šķiet, ka. Kā jau kolēģi ir norādījuši, ka ir jau veikts šis jauktā tipa harmonizācijas darbs, vai ir iespējams rast tādu labu kompromisu starp šiem šiem aspektiem un apsvērumiem un raksturlielumiem, vai komisija piekrīt, ka un uzskat, ka šādā veidā vajadzētu lietas virzīt. Paldies. Paldies Rašvor kungām, Rūdas kunga. Es pieteicos pirms Gepardas kundzes teiktā varētu teikt, ka Gepards kundze principā teica to, ko es gribēju. Un tāpēc nāksies man runāt ļoti īsti, lai gan es gribēju šeit izvērsties. Runājot par šo jaukto pieeju, es saprotu, ka ir atsevišķi jautājumi, kas ir jāharmonizē maksimāli, lai būtu ļoti skaidra izpratne. Bet te pašā laikā man šķiet, ka komisija ar savu tagadējo priekšlikumu drīzāk rāda neskaidrības, nevis skaidrību. Kā Gepards Guns teica, ka ir lieli uzņēmumi, kuriem ir nauda, lai pārbaudītu, kāda ir tiesības, kādas ir tiesība normas atsevišķās dalība valstīs, viņiem tas īstenībā neko daudz nemaksā. Un tad vēl viena lieta, jūs taču redzējat, ka at, dažādās valstīs tiek izmantotas dažādi produkti, dažādas reklamēšanas metodas un tā tālāk. Un tāpēc arī nav nemaz tik viegli salīdzināt un teikt, ka ka visi dara to pašu. Skaidrs, ka dalība valstīs ir daudz, daudz dažādu aspektu, nevis tikai tiesība normās. Ir arī gan patērētāja vajadzības, gan arī patērētāja uzvedība. Bet, manuprāt, šī jauktā pieeja būtu visveiksmīgākā pieeja, un esmu pārliecināts, ka arī Farverk pārstāvi piekritīs. Viņi uzskata tiešām, ka tehniskā līmenī var panākt diezgan daudz ko, bet jūsu priekšlikuma otrā daļa man šķiet, ka nav pietiekami nopietna. Vai ir vēl kādi kolēģi, kur vēlaties izteikties? Ja nē, tad eh, atkal dosim vārdu mūsu ekspertiem, jo tiešām jautājumi tika uzdoti visiem četriem ekspertiem. Un eh, līdz ar to mums būs iespēja izskatīt visus dažādos punktus un eh, dod pirmie vārdu Almares kungam. Paldies! Runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, es tiešām uzskatu, ka tie būs lielākie šās direktīvas labumu guvēji. Jūs eh, pieminējāt, ka lielie uzņēmumi jau spēja finansiālu apsvērumu dēļ piemēroties dažādajiem juridiskajiem nosacījumiem, kuri eksistē tirgū, un harmonizējot tiesisko, tiesisko vidi, uh, mēs arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem radīsim vienlīdzīgas spēles noteikums, jo mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir grūtāk ieiet citā tirgū. Līdz ar to mēs tiešām esam par šo direktīvu, jo vidējiem un lielajiem uzņēmumiem, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem tas nāks par labu. Līdz ar to es neuzskatu, ka lielās kompānijas ir ieinteresētas direktīvā. Ļoti īs komentārs par pilnīgu harmonizāciju un Šmita kunga teiktais. Uzņēmumu organizācijām ir skaidrs, ka galvenais direktīvas labums būs tāds, ka tiks nodrošināti pilnīgi harmonizēti noteikumi. Mēs nevēlamies radīt minimā, minimālās prasības, jo mēs zinām, kāds būs rezultāts. Šobrīd eksistē 27 dažādas formas un, un ģeometrija, un mēs nedomājam, lai tas tiktu izmainīts lielāks, mazāks, bet jebkurā gadījumā pilnīga harmonizācija nāks par labu gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Paldies! Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētājs. Atbildēšu vispirms uz Gephardas kundzes jautājumu. Paldies par jūsu lielo interesi attiecībā uz mūsu uzņēmumu Varverku. Eh, es nezinu, kurā mājaslapā jūs bijāt, varbūt jūs nonācāt kādā pirātu mājaslapā, bet uh, mums ir uh, visi produkti, un mēs tos visus pārdodam visās valstīs. Tomēr gribu norādīt, ka mums ir uh, filiāls 11 dalību valstīs. Es domāju, ka to arī izskaidro. Kā jau es teicu, tas izskaidro faktu, ka mēs esam bijuši Eiropas tirgo jau vairāk kā simts gadus, un uh, mēs ļoti labi saprotam dažādas reģionālas attīstības un tā tālāk, un es domāju, ka vēstur, vēsturiski jau mūsu uzņēmums centies uh, veidot savus filiālus uh, dalību valstīs, dažādās valstīs nekā pārdot pār robežām, bet uh, papildus šīm 11 filiālēm mēs pārdodam arī kopumā 23 dalību valstīs. Uh, Jūs eh, teicāt, ka jūs apskatījāt trīs eh, filiāļu eh, lapas, tātad Beļģijas, Francijas un Vācijas, un ka tās it kā nesakrīt un nepiedāvā vienus produktus. Tālāk runājot par astoto lapas pusi manā prezentācijā, tātad jā, Tur, protams, var spēlēties ar datiem un ar uh, apsvērumiem, bet realitāte ir viena. Un uh, Protams, ka jāskatās uz kopējo situāciju, bet eh, tāpat laikā ir jāstāsta, ko tas reāli dos eh, patērētājiem. Tātad, kas eh, ir svarīgākais? Svarīgākais ir ņemt vērā visu noteikumu kopumu, tā tad sākumu punktu un ilgumu un kāda var atteikties, kāda eh, iztaka eh, līgums vai nosacījumi. Es vienkārši jums dodu vienu piemēru, kurš parāda, ka globālā, tādā vispārējā līmenī šis uh, patērētāja aizsardzības līmenis palielinās. Jā, protams, pēc tam var atrast arī kādu piemēru, kādu valsti vai kaut ko, kādu, kur šie rādītāji atkal rāda citu tendenci. Tālāk, Rūlas kundzes jautājums. Ja es pareizi sapratu, jūs apšaubat šo sadaļu par garantijām manā prezentācijā. Man ir ļoti žēl, bet es nedomāju, ka jūs varētu šai prezentācijā atrast kaut ko, kas nebūtu pareizs. Es aicinu pārlasīt visus uh, pētījumus uh, Šutnela kunga un uh, citus un Business Europe pētījumu, tātad dažādos dokumentus, tāpat arī Legal Compendium un citus Protams, es varēju ņemt arī citus piemērus, protams, tā tas ir, bet es vienkārši to vēlējos parādīt, ka pretēji tam, ko daudzi šeit uh, norāda un uzskata, skatoties gan uz šīm tiesībām atteikties un garantijas termiņu un attiecībā arī uz uh, pierādījumu nastu galu galā, jā, prasības tiek it kā pamazināts dažām dalību valstīm, kas tām ir nepieņemams, bet uh, tomēr tiek paaugstināts kopējais līmenis. If I just Gojens kundze turpina. Es tikai vēlējos vēlreiz papildināt man iepriekšējā kolēģi teikto. Ja jūs skatāties uz direktīvas aptvērumu, tad viss ir pareizi, bet ja mēs skatāmies uz vispārējāku iekšējā tirgus skatījumu, tad šī tabula nav pareiza. Un tagad atbildēšu uz Švāba kunga jautājumu par patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju skatījumu uz minimālo harmonizāciju vai pilnīgu harmonizāciju. Mēs jau esam runājuši par to, ka minimāla harmonizācija tiek uzskatīta par uh, patērētāja tiesību aizsardzības kustības uzvaru, un tā ir atrunāta Māstrihtas līgumā. Mēs šeit nerunājam tagad par tiesisko pamatojumu, un tomēr pēdējos gados esam smagi strādājuši, lai atteiktos no šīs minimālās pieejas skatījuma. Mums ir jābūt pragmatiskiem. Esam strādājuši ar pilnīgi visām mūsu dalību organizācijām un nonākuši pie secinājuma tieši pie šā priekšlikumu direktīvai, ka mums ir nepieciešama pilnīga harmonizācija tehniskos jautājumos, jo tas palīdzētu pārdevējiem piedāvāt savu preci un pakalpojumus pār robežām. Un tomēr mēs nevaram akceptēt neko citu, kā tikai un vienīgi minimālo harmonizāciju, runājot par godīgiem līguma saistību nosacījumiem un tiesisko pamatījumu. Kuņevs kundze teica vakar, ka viņa nevar akceptēt minimālo harmonizāciju, un tomēr, ja mēs to nepiemērosim, tad nebūs vienāda spēles noteikumi visiem. Rošfor kungam, paldies par šo jautājumu. Tad, kad jūs eh, darbojaties eh, patērētā tiesību jomā, tad uh, tiesību akts, kas dod tiesības patērētājiem, ir tikai viens uh, solis. Tātad, tad, kad pastāv šīs tiesības, tad, protams, patērētājiem jābūt informētam par šo tiesību esamību. Un eh, šāds eh, harmonizācijas instruments noteikti varētu veicināt, eh, teiksim, tādu Eiropas un nacionālu līmeņu informācijas kampaņu. Tātad šīs kampaņas, kā es teicu, tiek rīkos dažādos līmeņos. Un vēl trešais aspekts. Tātad ir nepieciešams ne tikai, lai būtu šīs tiesības un lai zinātu, kā tās izmantot, bet ir nepieciešams arī tās reāli ieviest un uh, Uh, ievērot, un tāpēc ir nepieciešama arī noteikuma strīdu risināšanai un uh, kompensācijām un tā tālāk, arī kolektīvās uh, prasības, bet katrā ziņā tas vairs neatiec tik ļoti uz mūsu tēmu. Oui, il n'y avait pas de question directe. Jā, jāsaka, tieši jautājumu man netika uzdot, bet es gribētu vēl tikai piebilst vienu elementu Rošfor kungam saistībā ar viņu jautājumu. Monika jau teica, ka zināms progress jau ir, bet jānorāda, ka komisija šodien uzsāk procesu. Piemēram, Eiropas Savienības vadlīnijas eh, elektroniskā tirzniecībā. Tur to eh, tiek radīts eh, iespējas, ka tiek veidots kaut kādas minimālās prasības. Jo šobrīd ir jāskatās, kādas ir nacionālās atšķirīgās sistēmas, bet es negribētu būt tas, kurš neļautu virzību uz priekšu, bet Jā, tā tad izdosies panākt pietiekamu harmonizāciju šajās uh, tiesībās. Viena lieta, ko Monika neminēja, ir viena lieta, kas netiek atrisināta, un tas ir juridiskais aspekts šo tiesību neievērošanā. Piemēram, pirms līguma tiesī, eh, informācijas sniegšana. Tātad, ja patērētājiem ir uh, tiesības uh, attiecībā uz uh, līguma slēgšanu vai neslēgšanu un tā tālāk, kā jau es teicu, tieši tāpēc šis juridiskais aspekts gan tātad atteikšanās tiesības un līguma tālāk risināšana strīda gadījumā ir ārkārtīgi svarīgs, ir īpaši šajās pārobežu situācijās, jo tādas notiek, un šis aspekts nav ņemts vērā. Tāpēc es gribētu teikt arī komisijai, ka veiksim uh, runāt par kopīgu harmonizāciju, kā jau Monika teica, it kā tā būtu kaut kāda panacēja. Jā, tas mums ļaut virzīties uz priekšu, bet tāpat laikā pastāv šī dažādā tiesību sistēma dažādība, ar kuru mums ir jāsadzīvo, un mēs varam tās nedaudz tuvināt un nedaudz vairāk. Un vēl viena pēdējā lieta, Lešner kungs ir aizgājis. Ja patērētāji kredītu direktīva tiek pārskatīta un tā teikt pārdota vai reklamēta reklamēt kā maksimālās uh, harmonizācijas direktīva, bet tie, kas skatās takstā, un uh, rēdz uh, pretrunīgas uh, nosacījumus, tad var redzēt, ka ir zinām reglamentācija, kas tiek atstāta atkal dalību valstīm. Tā tad atkal tāda lasīšana starp līnijām no vienas puses ir kā minimālā harmonizācija un tās pieņemšana viss uh, tādos delikātajos jautājumos. Tā tad iepakojums ir pilnīgi harmonizācija, bet detaļas tās jau ir uh, uh, cita lieta. Es domāju, katrā ziņā nevar censties skriet ar galvu betonu sienā. Well, the... Jāsaka, prieksēd kungs, protams, ka patērētā tiesībās mums ir jācenšas pēc harmonizācijas, un es domāju, ka gala beigās mēs vienojamies par šo definīciju terminoloģijā. Bet, eh, protams, ka tas prasīja ilgu laiku, jo komisija vēlējās akceptēt eh, harmonizācijas direktīvu pirmajā lasījumā un procedūra būtu bijusi daudz ātrāk, ja mēs neko nemainītu. Es vēlētos pateikties visiem četriem eksper ekspertiem. Jūs esat snieguši būtisku ieguldījumu mūsu dematēs, snieguši praktiskus piemērus un arī skaidrs risinājumus. Tagad es vēlētos dot vārdu Dellinga kungam, kas runās padomas vārdā. Es vēlētos pateikties, es vēlētos dot vārdu arī Testorija kundzei, kur runās komisijas vārdā. Vai, ja ir kāds kolēģis, uz kuru jautājumiem vēl nav atbildēts, tad Protams, jūs tos varat uzdot. Galu beigās es došu vārdu Švāba kungam, kurš ļoti īsi apkopos mūsu šās pēcpusdienas debastes. Katrā ziņā tā būs ekvilibristika augstākajā līmenī, jo grūti, viegli jau tas nebūs. Tā tad, Dēlinga kungs, vai jūs vēlētos sniegt mums padomu skatījumu, prezidentūras skatījumu uz patērētāja aizsardzības jautājumiem. Tak, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties arī par to, ka esat uzaicinājuši mūs šodien šajās debatēs, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi Zviedrijas prezidentūrai runāt par patērētāju tiesībām un virzīt šo darbu priekšu. Mēs esam ļoti laimīgi par to, ka šobrīd šīs diskusijas ir tik ārkārtīgi auglīgas un nenoliedzami interesantas. Komisija pagājušā gada oktobrī nāca klajā ar savu priekšlikumu, un diskusijas padomā, padomē tiktu uzsāktas pagājušā gada beigās Francijas prezidentūras laikā. Francija organizēja arī padoms organizētu konferenci, kurā mēs tieši runājām par patērētāju aizsardzības jautājumiem. Pavasara laikā Čehijas prezidentūra regulāri tikās šo jautājumu risināšanā. Mums bija iespējas uzdot jautājumus komisijai, iespējas diskutēt dažādu problēmu risinājumus un skatījums uz problēmu un diskusijas starp dalību valstīm. Darba gaitā mums kristalizējās grūtības un atbildes uz grūtībām, kuras vajadzēja izvērtēt saistībā ar vienu vai citu kritēriju un punktu. Šā gada 1. jūlijā prezidentūru pārņēma Zviedrija. Mēs turpinām tādā pašā garā. Mēs arī organizējam regulāras darba grupas tikšanās, un mēs esam sākuši izskatīt ceturto pantu, kurā runa iet par brāķa preci. Mēs eh, runāsim par eh, negodīgām līguma saistībām, un mēs esam izskatījuši arī tos uh, sarakstus, kuri ir ar negodīgiem līgumslēdzējiem. Un skatīsimies, ko komisija izlems šajā sakarā. Es domāju, ka vēl ir pāragri par to runāt. Šobrīd Stokholmā darba grupa tieši izskata šos jautājumus. Šobrīd eh, mēs eh, mēģinam runāt par aptvērumu direktīvai. Kā jau es teicu, mēs turpināsim izskatīt visus direktīvas aspektus. Zviedrijas prezidentūras um, viedoklis un arī iespējas ir tāds, ka diskusijas ir bijusi ļoti auglīgas gan šeit, gan galvenokārt padomē. Taču vēlamies uzsvērt, ka vēl joprojām mēs esam tālu no tā, lai mēs būtu panākuši vienošanos vai pat uh, kādu kopīgu skatījumu kādā no jomām. Taču vienlaicīgi ir pilnīgi skaidrs, ka mēs virzamies uz priekšu, ir daudz dalību valstis, kuras vēlas sasniegt risinājumu, un mēs to arī sasniegsim. Tie jautājumi, kuri galvenokārt ir tikuši izcilāti un izsijāti diskusijās starp dalību valstīm, šie jautājumi ir palīdzējuši mums izprast problēmas, kuras būs tajās jomās, kuras ir iekļautas direktīvas aptvērumā un mēs esam mēģinājuši arī konkretizēt, kas ir kas. Ir skaidrs, ka ir nepieciešami sīkāki definējumi vairākās jomās un vārdkopās, un, protams, mēs runājam par vispārējo līguma tiesību definīciju, mēs runājam par likumdošanas nosacījumiem gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī par sniegto informāciju. Arī par to runiet šajā priekšlikumā. Patreiz mēs turpināsim strādāt tādā pašā garā, turpināsim darbu rudenī, un decembra sākumā būs eh, konkurences ministru un patērētāju tiesību ministru un patērētāju ministru tikšanās, kurā tiksies dažādi atbildīgie ministri no dalību valstīm. Šobrīd ir grūti zīlēt, cik tālu mēs darbu pavirziesim uz priekšu Zviedrijas prezidentūras laikā, bet mēs tiešām ceram, ka mēs sasniegsim daudz, jo šī direktīva ir ļoti svarīgs projekts. Vēlējos arī atsaukties uz to, ko Zviedrijas eh, patērētāja aizsardzības ministra septembra sākumā uzstājoties jūsu komitejā teica. Un mēs arī esam pilnīgi jūsu rīcībā gan viedokļu apmaiņas ziņā, gan arī atbildot uz jūsu jautājumiem. Paldies! Uh, Paldies, saka priekšsēžu kungs. Es tikai vēlējos pajautāt, vai es varu jums uzdot vienu jautājumu. Jūs teicāt, ka šī diskusijas bija ļoti auglīgas un mans jautājums. Varbūt jūs varētu niansētāk man atbildēt. Tātad, vai padome joprojām iestājas par maksimālas harmonizācijas ideju, Vai ir arī tādas dalība valsts, kuras varētu akceptēt varbūt tā saucamo jaukto harmonizāciju, kur pieminēja Gojens kundze? Vai ir kāda veida, varbūt zelta vidusceļš? Ko jūs par to teikt? Paldies, saka Zviedrijas pārstāvis. Šobrīd mēs diskusijas balstām uz direktīvas substance. Un eh, šajās diskusijās mēs balstamies uz komisijas priekšlikumu. Eh, patreiz mums nav specifiskas diskusijas par harmonizāciju. Mēs izskatām pantu pēc panta un mēģinam vienoties par pantiem. Tātad, kā jau es saku, mums ir vienošanās, kuras pamats ir pilnīga harmonizācija, bet, kā jau es teicu, dalību valstis pašas vēl nav diskutējušas par ceturto pantu, kurā runa iet par harmonizāciju. Mēs tagad skatāmies uz sesto pantu, kurā harmonizācija pieminēt netiek. Paldies, saka priekšsēžkungs. Tā bija ļoti laba atbilde. Tas ah, izsmēla visu jautājumu būtību. Man ir eh, ļoti liels prieks. Es vēlētos pateikties par to, ka mūsu vidū ir arī Testorija kundze. Tas Torija kundze visu ir pierakstījusi, un varbūt jūs varētu atbildēt uz kādu no izteiktajiem komentāriem un jautājumiem. Varbūt jūs varētu mums sniegt pārskatu par šīm diskusijām. Es zinu, ka jūs vēlētos arī pateikt varbūt savus komentārus, tad lūdzu. Paldies, saka Testorija kundze. Man tas ir liels gods atbildēt, un jūs man sniedzat lielu pretimnākšanu, ļaujot atbildēt. Tātad mēs esam atbildīgi par patērētājiem un to tiesībām. Uh, Mēs vēlamies uzlabot patērētāju tiesības un uzlabot patērētāju izvēles iespējas. Mēs nācām, komisija nāca klajā ar priekšlikumu pirms gada, un kā komisāra Kuņovi jau teica, mēs esam gatavi pārskatīt aizsardzības līmeni, mēs esam gatavi pārskatīt kompensācijas, garantijas, un to mēs, par to mēs arī mēģinām pārliecināt padomi. Vēlētos jums eh, pieminēt, ka tā bija es, kas nāca klajā ar šo ideju par salu jūrā. Tātad mēs esam par salas harmonizāciju un nevis visas jūras harmonizāciju. Piemēram, būs no jomas, kurās mēs nekad nepanāksim harmonizāciju, piemēram, par atbildības jomām un citādi. Mēs esam izvēlējušies eh, līgumtiesību vairākas sadaļas, kurās mēs vēlētos redzēt pilnīgu harmonizāciju, bet ne visā jūrā. Šeit būtu atbilde Monikai, jo šis ir punkts, kurā mums ir kardināls viedokļa atšķirība. Tātad, kur ir šķēršļi lielākai pārobežu tirzniecībai, jo pārobežu tirzniecība nāk par labu visam iekšējam tirgum, to neviens neapstrīd. Jo tā ir iespēja ekonomiskai izaugsmai, tā ir iespēja patērētājiem izvēlēties no lielāka preču un pakalpojumu klāsta un līdzīgi. Mums tas prasīja deviņus mēnešus sagatavot ietekmes izvērtējumu. Tikai viens piemērs. Mēs runājam par izmaksām. Tātad pārdodot no attāluma, tas maksā 30 reizes mazāk, pārdodot kādu preci visā Eiropā. Es neiestājos par, par fragmentizāciju, bet es uzskatu, ka Problēma ar valodu, protams, ir, bet atcerēsimies, ka mums ir 22 oficiālās valodas, neviens to netaisās nedz atcelt, nedz mainīt, līdz ar to valodu daudzveidība mūs tikai bagātina. Runājot par to, ka šī tabula nav pietiekama, šis eh, priekšlikums nav pilnīgs, jā, bet mēs esam darba procesā. Mēs komisija pilnīgas atvērtības un caurskatāmības apstākļos esam gatavi viedokļu apmaiņai ar jums. Mēs eh, nevaram patreizējā etapā publiskot kaut kādu informāciju, tāpēc mēs runājam par šo neoficiālo dokumentu. Uh, Jūs mums to pārmetat, un tomēr mēs vēlējāmies veicināt atvērtu dialogu un atklātību, kurā mēs uzaicinam jūs visus piedalīties. Paldies! Uh, well, Dāmas un kungi, bija bez 15.6, mums vēl ir laiks. Un pirms es lūkšu Andrēsu izdarīt kopsavilkumu, varbūt vēl kādam ir ko teikt. Lūdzu. Mālos izmantot izdevību, jo, ja jau laiks ir, tad ir jāizmanto. Un mēlos izmantot izdevību, ka mums klāt ir eksperti. Tas arī, kundze, mēlos jums teikt, jūs tikko teicāt, ka jūs vienkārši gribējāt harmonizēt salu, bet ne visu jūru, bet kuņevas kundze teica kaut ko citu. Mēs viņai uzdevām jautājumu. Viņa teica, ka viņa grib pilnu harmonizāciju punkts. Nē, nu, protams, var teikt, kā var definēt pilnu harmonizāciju, bet es tiešām esmu ļoti interesēta, par ko mēs šeit runājam. Manuprāt, Eiropas komisijā būtu jātiek skaidrībā, par ko mēs šeit runājam. Vēl viens komentārs. Un to arī adresēšu Eiropas Savienības komisijas pārstāvēju. Atgriezīšos pie jautājuma, par ko tika runāts arī pirmajā uzklausīšanā, un Švābekungs tieši uzdeva šo jautājumu. Bija tiesība eksperti, es diemžēl neatceros, kā viņu sauc. Bet nu, tas nav svarīgi, viņi vienkārši bija tiesība eksperti. Un tad viņa pieminēja kādu piemēru tirzniecības starp Kēli un Strasbūru, starp Vāciju un Franciju un tur Francijas pilsoņi dodas uz Vāciju, noslēdz pirmslīgumu par kādas ierīces pirkšanu, un tad viņi grib atteikties. Un tad viņi ļoti brīnās, ka viņi to nevar izdarīt Vācijā. Švabkungs teica, ka šajā jautājumā Vācija un Francija ir atšķirīgas tiesību normas. Tas nozīmē, ka Francijā ir īpašas atteikuma tiesībās, tiesības, kas Vācijā nav. Bet eksperti mums teica, ka tā tas nav. Viņa teica, ka tiesību normas ir identiskas, bet tiesību normu interpretācija un izmantošana ir savādāka, jo Francijā ir citi tiesību aspekti, kas skar šo pašu lietu. Tiešām sanāk tā, ka attiecībā uz atsevišķam ierīcēm, uz atsevišķam iekārtam ir daudz vieglāk atteikties no līguma. Un sanāk tā, ka tiesība norma ir identiska, bet te pašā laikā reāla situācija bija atšķirīga. Un nu, tad jautājums ir, Eiropas komisija, vai jums tiešām šķiet, ka šāds kultūras un tradīcija atšķirības jūs varēsiet atrisināt ar pilnu harmonizāciju? Es domāju, ka nē. Un es tagad skatos, ka Šmica kungs visticamāk domā, ka mums ir, man ir neprecīza informācija. Es jums šobrīd stāstu, kā es to biju pati sapratusi. Ja jums ir kāda cita informācija, lūdzu sniedziet. Nu, tad, protams, pirmais jautājums, vai tā tas tiešām ir? Un tas ir jāņem vērā diskusijā. Visi eksperti ļoti daudz runājuši par tirgu par tiesībām, bet ļoti maz ir runājuši par pašu patērētāju kā personu. Šī ir otrā reize, kad es cenšos mazliet pavirzīt šo sarunu tā, lai mēs koncentrētos uz patērētāju kā personu un viņa ieradumiem, nu es ceru, ka šoreiz vismaz varēšu to ievirzīt. Paldies! Paldies! Mrs. Šalda Mozes kundze, Stēlers kundze, vai būtu vēl kāds? ar komentāriem. Šarlimos lūdzu. Cakadi. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es tieši tāpat kā Evelīna uzskatu, ka mums ir pienācis laiks runāt, un mums vajadzētu izmantot šo laiku, lai apkopotu tās idejas, kuras šeit ir minētas. Uh, Es neko neesmu teikusi šajā uzklausīšanā, taču esmu uzmanīgi klausējusies. Un vēlētos uzsvērt, ka man ir neliela neskaidrība, ka vai tiešām tas ir tas pats priekšlikums, par kuru runā da dažādie pārstāvi, gan patērētāju organizācija, gan uzņēmuma organizācija, gan komisija, jo jūsu viedoklis ir pilnīgi atšķirīgs. Pilnīgi. Iespējams, ka direktīvas izskaidrojuma grūtības ir tādas, ka mēs arī skatāmies dažādi, jo mums ir dažāda perspektīva un dažāds skatu punkts uz ideju. Es saprotu, ka uzņēmēji Eiropā uzskata, ka tas ir lielisks priekšlikums, jo, protams, ka nav nemazāko šaubu, ka šī direktīva ar pilnīgu harmonizāciju nāks uzņēmumiem par labu. Uh, Taču vienlaicīgi nav šauba arī par to, ka skatoties no patērētāja perspektīvas un skatoties no iedzīvotāja perspektīvas, tad, protams, ir grūti saredzēt tās nepastarpinātos labumus. Un varbūt, ka mums vajadzētu uzsvērt, ka tas eh, nāk par labu gan patērētājām, gan Eiropai. Es domāju, ka būtu godīgi pateikt, ka mēs veicinam šīs direktīvas pieņemšanu, tāpēc, ka tas nākt par labu biznesiem. Es uzskatu, vismaz man tā liekas, runājot ar vēlētājiem Dānijā. Jāsaka, es to daru, eh, es to daru samērā bieži, Tas bija viens no jautājumiem, ko man bieži uzved, uzdeva, ka mēs nevēlamies pilnīgu harmonizāciju patreizējā situācijā, jo šobrīd ir grūti saskatīt, ko šī direktīva sniegt patērētājiem. Iespējams, ka tā nāk par labu uzņēmumiem, bet uh, iedzīvotāji neredz, ko tas dos konkrēt viņiem. Jebkurā gadījumā es vēlētos pateikt, ka šaubu nav arī par to, ka mums vajadzētu izmantot atlikušo laiku, lai adekvāti izvērtētu sekas. Un tas arī būtu priekšlikums jums, Andrēs. Tātad eh, mēs esam dzirdējuši no komisijas, mēs esam saņēmuši viņu tabulu, kas salīdzina dažādas valstis, taču Beok mums saka, ka būtu ļoti labi dažādām dalību valstīm pašām sniegt eh, savu datu ieguldījumu šajā tabulā. Tā tad, Andrējas, lūdzu, uzrakstiet uz 27 parlamentiem uz visām dalību valstīm un pajautājiet, kāds ir viņu vērtējums par savas valsts novērtējumu šajā schēmā, šajā tabulā. Lai nebūtu tā, ka es atvainojos, tas ir tikai un vienīgi komisijas vērtējums, tikai un vienīgi Belks vērtējums, tikai un vienīgi uzņēmēja vērtējums, mums ir jāzina arī parlamenta, proti iedzīvotāju vērtējums par to, kā valsts ir novērtēta. Bet es vēlētos pateikties par visu jūsu ieguldījumu. Bija ļoti interesanti jūs visus klausīt. Paldies! Mums jau ir bijis viena sanāksme par Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, bet uh, varbūt, ka šis būtu gadījums, kad re referents varētu apsvērt vēl vienu šādu līdzīgu tikšanos vairāk. Parlamenti jau mums arī ir iesnieguši ziņojums ar interesantiem secinājumiem. Štailers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pateicos visiem runātājiem. Es domāju, Evas un Kristels nu pat teiktais pauž ļoti skaidru pozīciju. Mani vēlētāji Skotijā un apvienotā karalistē uzskata, ka uh, ir daudz dažādu defekcijos preču un visa praksa, kas tiek piekopta Eiropas, uh, es atvainojos apvienotā karalistē, manuprāt, nemaz nestiprina patērētāju tiesības. Un 12. lapspusē nemaldos uh, šajā brīfinga dokumentā ir rakstīts, ka ir eh, parādīta neliela kartīte, un tā kā es eh, pārstāvu Skotiju, tur eh, Skotijas karoks ir uz apvienotās karalistes, un tur skaidri un gaiši parādīts, ka apvienotajā karalistē un Skotijā it īpaši mēs samazināsim patērētāju tiesības. Un tas saistās ar 20. punktu, kur ir ierosināts šī, šo divu gadu garantija. Tātad, principā, tas samazinās, pazeminās manu vēlētāju patērēta aizsardzības uh, līmeni. Un tas, manuprāt, ir svarīgi. Es gribētu uzdot jautājumu. Šajā konkrētajā gadījumā, kā tas stiprinās to cilvēktiesības, kuras es uh, pārstāvu un nepazeminās šo aiz, uh, aizsardzības līmeni? Es atvainojos, ka es nokavējos šajā sēdē, bet eh, jāsaka, tā daļa, ko es dzirdēju, bija ļoti interesanta un devusi man ļoti daudz vielas pārdomām. Un es eh, Thank you, Kat. dzīvoju arī uz salas, kas arī ir svarīgi. Slightly, Paldies! Eh, es varbūt varētu uzdot jautājumus par šo pašu lapas pusi. Vai ir kāda problēma ar pārobežu tirzniecības ar Skotiju un Angliju? Jo Skotija un Anglija tām ir dažādi uh, atbildības periodi. Garantijas periodi, tā tad varbūt būtu minimāla harmonizācija nepieciešama. Vairāki jautājumi tika uzdota, varbūt došu te storiju kundzē vispirms noslēgumā piezīmēm vārdu. Gojens kundzei un vēl citiem arī, protams, es došu vārdu, ja kāds gribēs izteikties. Bilds kundze pēdējā mirklī jautājums. Jā, mana kolēģe no Dānijas man izprovocēja, jo es arī esmu beigus kampaņu par patērētā aizsardzību Zviedrijā, kur arī ir augsts standarti. Gribu atgādināt visiem, ka mēs nedzīvojam uz salas, mēs dzīvojam globālā, in globālā integrētā pasaulē, kur harmonizēti noteikumi patērētā aizsardzības jomā nodrošina lielāku caurskatāmību, nodrošina konkurence, un tā varētu būt viena no atbildēm jūsu vēlētājiem. Pateicos. Vai vēl kāds gribēja uzdot kādu jautājumu? Es došu iespēju vēl ekspertiem izteikties. Uh, profesor Kungs, ja jūs gribat, jūs arī varētu vēl teikt kādus noslēguma vārdus. Lūdzu, dodiet man ziņu, ja jūs gribat runāt. Šults Kungs. Labi, tad varbūt visiem pēc kārtas dosim vārdu, un pēc tam tas Torija kundzei vēl būs iespēja izteikt noslēguma komentāru. Tā tad īsi komentāri no mūsu četriem uh, dalībniekiem, lieciniekiem. Tā tad sākam ar Māres kungu. Pavisam īsi, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā to, ka mums tas viss ir jāplūko kā pakotne, kā kopums. Protams, jūs vienmēr atradīsiet piemērus, ka, kad jūs nacionālā veselās aizsargātības līmenis vai palielinās vai pazeminās. Uh, jūs uh, nevarat vienmēr vērst uzmanību tikai uz individuālām izmaiņām, bet jāskatās, kāds būs vispārējais kopīgais rezultāts eh, šajā Eiropas kopīgajā rīcībā. Protams, ka jānodrošina tas, lai jūsu patērētāji tiktu pietiekami aizsargāti un nevar teikt, ka mēs eh, šeit zaudējam un tāpēc mēs to nevaram pieņemt, jo pretējā gadījumā tad izveidosies tās monstrs, ka visos līmeņos, eh, visās jomās šis aizsardzības līmenis būs visaugstākais iespējamais. Petite remarque peut-être pour. Euh, Paldies, pavisam e, īsa noslēguma piezīme. Attiecībā uz Skotijas deputāts teikto, es domāju, ka manā prezentācijā var redzēt, ka ir divas dažādas e, pieejas no komisijas puses attiecībā uz šo direktīvas priekšlikumu. Pastāv milzīga atšķirība, ja mēs skatāmies uz šīm krāsām kartē trešajā sadaļā un e, ceturtajā kur ir par atteikšanos un par garantijām. Trešajā uh, zaļā krāsa dominē, bet ceturtajā tā ir vairāk oranžā krāsa vai sarkanā, kas dominē. Tātad no politiskā viedokļa varētu uzdot sev jautājumu, vai Skotijas uh, politiķis varētu tā teikt veiksmīgi pārdot šo harmonizāciju saviem vēlētājiem. Uh, ja garantijas uh, periods tiks samazināts no pieciem uz diviem gadiem, nu jā, tāda ir šī situācija. Tāda ir taisnība. Uh, Vorverk nostāja ir tāda, ka pilnīga harmonizācija uh, būtu iespējama tad, ja uzņēmumi maksātu par to attiecīgu cenu, un tas ir ļoti augsts patērētāja aizsardzības līmenis būs šī cena. Tātad tāda ir man nostāja. Es domāju, ka uh, komisijas direktīvas projekts jau, manuprāt, izpilda trešā sadaļā paredzētos noteikumus. Vēl varētu diskutēt par ceturto. Paldies! Es jau divreiz esmu teikusi, ko mēs domājam par pilnīgu harmonizāciju un par šo miksēto, jaukto pieeju. Es domāju, ka mums vajadzētu izanalizēt to šo priekšlikumu kā pakotni un nevajadzētu izraut ārā vienu elementu uz vienu vai otru pusi. Tā tad jā, ir nepieciešams kopējs adekvāts aizsardzības līmenis. Es tikai gribētu norādīt parlamentam, ka šīs direktīvas nosaukums ir patērētāja tiesības, nevis tirzniecības tiesības. Varbūt vajadzētu paturēt šo dimensiju prātā. Tāpat gribētu teikt, ka mana organizācija arī ir jūsu rīcībā, ja jūs gribētu vēl saņemt kādu papildus informāciju. Très, très brièvement, dans laquelle... Paldies! Pavisam īsi. Mēs, kā jau es teicu, esam pašā priekšgalā šajā iekšējā tirgu Luksemburgā. Bet vēl viena lieta, ko es nepateicu, ar vien vairāk uh, Luksemburgas iedzīvotāji ir frustrēti, tāpēc, ka viņi, viņiem tiek atteikts, atteiktas piegādes no dažādām interneta pirkšanas uh, vietām Francijā un Vācijā tīpaši. Un tāpēc dažkārt mēs varam runāt par šādu fragmentāciju līguma nosacījumiem. Mēs, protams, varam pieņemt, ka ir arī citi uh, iemesli. Bet lietas būtība ir tāda, ka tirgus segmentācija tomēr pastāv. Kas ir vēl vairāk svarīgi? Vairāk no jums uzdeva jautājumu par maziem un vedējiem uzņēmumiem. Mums ir pārliecība, ka Eh, lielākā daļa mazo vidēju uzņēmumu elektronisko pārdošanas vietu, viņas būtībā pat nesaprot, kā darbojas komunikācija līmeņi. Vācieši domā Vācijas tirgus ietvaros, francūši domā Francijas tirgus ietvaros šie uzņēmēji, un tā nav tikai patērētāju mentalitāte, bet šeit skaidri izpaužās arī pārdevēju uzņēmēju eh, mentalitāte. Un es domāju, ka uh, tas ir vēl kaut kas papildus šai harmonizācijas problēmai, un tieši tāpēc ir ļoti daudz, manuprāt, uh, joprojām vēl šķēršļu iekšējā tirgus un patērēta aizsardzība funkcionēšanai. Paldies. Jā, herzlichen dank. Paldies. Atbildēšu uz to, ko, par ko runāja Gepards kundze par atšķirības starp Vāciju un Franciju. Es pastāstīšu vispārīgi, jā, tik tiešām tā arī ir. P pirmo divu gadu laikā atšķirība attiecībā. Atšķirība attiecībā uz to, ja pirmo divu gadu laikā jūs vēlaties kāda trūkuma dēļ atteikties no preces, tur tiešām nav nekāda liela atšķirība. Savukārt, ja mēs runājam par tiesībām atteikties no līguma, es zinu, ka Francijā pastāv tiesības apmainīt preci, un to uzņēmumi dara pēc savas iniciatīvas. Skaidrs, ka neviens negrib no tā atteikties, jo tas ir tīri tirgus faktors. Taču ja, ja ir kāds, ja ir kāda, kāds trūkums, kāda kļūda produktā, slēptā kļūda šeit Vācijā, nu vairs nav nekādu tiesību. Savukārt Francijā tiesības ir fantastiskas. Es varētu teikt, ka es, ja es būtu Francijas patērētājs, es nezinu, vai es tagad dotos pāri uh, tiltam, lai nopirktu Vācijā kādu priekšmetu, kas man kalpos daudzus, daudzus gadus, un ticiet man, ka tas vispār nav saistīts ar kultūras vai valodas atšķirībām. Vienkārši ir tiešām atšķirīgas tiesību normas. Un es domāju, ka principā visi Eiropas Savienības iedzīvotāji tic un uzticās labāk savām tiesībām nekā svešas valsts tiesībām. Par harmonizāciju, manuprāt, šobrīd diskusija ir pārāk globāla. Es nevaru teikt, ka jā vai nē. Pilnīgai harmonizācijai, manuprāt, būtu daudz pareizāk par katru normu paskatīties un teikt, jā, šeit pilna harmonizācija un šeit nepilna harmonizācija. Tas, ko teica komisijas pārstāvī, manuprāt, tik tiešām var izdarīt ļoti daudz ko, kas varēs reāli funkcionēt kā pilna harmonizācija, bet nav nepieciešams tagad apgāst visas patērētāja tiesības. Runāju par šiem tehniskajiem aspektiem. Un tur visticamāk tik tiešām. Mēs varēsim daudz vieglāk atrisināt visus šos aspektus. Un, nu, piemēram, tādi jautājumi kā tiesības atteikties no preces, eh, nu, vismaz to mēs varam noregulēt. Paldies! Uh, Mrs. Testori, would you like to give it? Testori, kundze, lūdzu. Un tad švāba kungs. Much, Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sākumā norādīt, ka uh, regulācijas ietekme, tātad šīs regulas ietekmes analīze, šī tabula, ko mēs esam snieguši, ir kaut kas, kas tika sniegts, netik daudz prasīts. Mums ir pienākums izvērtēt ekonomisko, sociālo un ietekmu uz vidi. Principā tas ir darbs, eh, kura veikšanai mums nav visu instrumentu un zināšanu, un tas, eh, principā, obligāti netika prasīts, bet tas bija mūsu ieguldījums šajās debatēs. Tālāk, nebūsim dogmatiski eh, attiecībā uz pilnību harmonizāciju vai minimālu harmonizāciju. Mēs gribam uzlabot patērētāju aizsardzības līmeni visiem patērētājiem 27 dalībvalstīs un šiem turpat vai 500 miljoniem patērētāju. Ir daži gadījumi, dažas valsts, kur tiek nodro, nodrošināta augstāka patērētāja aizsardzība, bet mēs tomēr rūpējamies par visiem Eiropas patērētājiem. Un pavisam uh, mazs komentārs Gebhardas kundzei. Es nedomāju, ka te ir kultūras jautājumi. Manuprāt, ir eh, ļoti daudzi vispārēji līguma tiesību jautājumi, kuri nav uh, regulēti, tātad nav centiens tos regulēt ar šīs direktīvas priekšlikumu. Paldies! Visiem saka priekšsēdētājs, paldies visiem par ieguldījumu, tāpēc man ir liels prieks tagad noslēgumā dot vārdu mūsu referentam, lai viņš teiktu dažas noslēguma piezīmes, varbūt secinājums un varētu norādīt, kā ritēs turpmākais darbs šajā projektā. Paldies! Vispirms vēlos teikt, ka es esmu ārkārtīgi lepnis, ka es darbojos šajā komitejā. Es zinu, ka ir citas labas komitejas, nodarbinātības kom komiteja vai arī sieviešu tīsību komiteja. Viņi šodien jau balso, un mēs savukārt joprojām diskutējam par principiem, un tas padara mani ļoti lepnu. Pašās beigās tika runāts par to, ka varbūt šāds priekšlikums nemaz nav vajadzīgs, jo jau tagad patērētājs drīzāk pieņem lēmumu iepirkties nacionālajā tirgu tikai tādēļ, ka viņam labāk patīk valoda vai kultūra. Nē, diemžēl tā tas nav, jau tagad ir pietiekami daudz patērētāju, kas labprāt pirktu preces citā valstī. Nu, piemēram, šogad es gribēju nopirkt, nopirkt, uh, nopirkt ķiveri, uh, slēpošanai, jo es konstatēju, ka bija ļoti nopietns gadījums, un es gribēju aizsargāt savu galvu. Un tad es mēģināju atrast informāciju Vācijas tirgu, un nekā nebija. Tad es paskatījos Francijas tirgu, un tad paskatījos, ka tur ir informācija. Un skaidrs, ka visi portāli gribēja ierobežot, ierobežot uh, pilnīgi visus aspektus, viņi grib uzlikt šīs barjeras. Nu, piemēram, es atradu ļoti labu ķiveru Ahene, bet es nevarēju nodrošināt piegādē, jo viņi negrib piegādāt uz Brisele, viņi grib tikai pa Vāciju piegādāt. Un, manuprāt, ja mēs tagad izveidosim kopīgus noteikumus, tad es dabūšu beidzot savu ķiveru no Ahenes. Manuprāt, šī situācija uzlabo situāciju ne tikai patērētājiem, bet arī pārdevējiem, jo būs vairāk tirzniecības apgrozējuma un arī pašiem patērētājiem būs iespēja nopirkt lētāku un labāku preci. Es esmu pārunājis ar mūsu kolēģiem. Man šķiet, ka tiešām mēs varēsim tiesību normas daļēji harmonizēt, bet tas nenozīmē, ka mēs absolūti mainīsim tiesību normas attiecībā uz līgumtiesībām. Mēs saprotam, ka joprojām dalību valstīs paliks gan, gan paražu normas, gan kultūras, gan tradīcijas, gan arī valodas. Eiropas parlamentā mēs varam panākt dažādus risinājumus. Ja kāds saka, ka vienīgais risinājums ir minimāla harmonizācija. Manuprāt, minimālā harmonizācija mums, kā Eiropas parlamentam, nav tas labākais risinājums. Jo gal galā parlaments strādā pie tā, lai iekšējais tirgus darbotos maksimāli efektīvi un jāierobežo tikai to cilvēku un uzņēmumu intereses, kas kādā veidā grib traucēt iekšējā tirgu. Es pats tiešām uzskatu, ka iekšējais tirgus ir jāatbalsta visiem spēkiem. Es saprotu, ka ir nepieciešams turpināt tehnisku diskusiju, nu, piemēram, runājot par sadaļām 1 līdz 3, Tur labāk būtu pieļaut pilnu harmonizāciju. Protams, ir jāpaskatās, kādā tieši veidā un kā mēs šeit varam panākt labāku risinājumu. Mums kā parlamentam būtu jāsaņem no komisijas papildu dokumentus par ceturto sadaļu, kur ir runāts par garantijām. Tur ir nepieciešams diskutēt principiāli. Nu, tieši tā kā Šulte Nelki profesors stāstīja, viņš jautāja, uh, ko reāli nozīmē šīs divas vai četras, četri, divi vai četri gadi. Var gadīties, ka es jau trešajā dienā atklāju, ka ir kāds trūkums. Tāda ir viena lieta, bet var gadīties tā, ka kādai precei var atklāt kļūdu tikai pēc vairākiem darbības gadiem. Un tad šajā gadījumā varbūt tiešām būtu pareizi mazliet atteikties no nacionālām tiesību normām un vienkārši pajautāt, vai mēs kaut ko panāksim reāli, vai arī tā būs tikai ilūzija, ka mums šķiet, ka ir radīta ļoti jauka tiesība norma. Runājot par patērētāju tiesību, eh, pa, patērētāju pārliecību, daudz teica, ka viņiem ļoti patīk nacionālie likumi un nacionālās tiesība normas, runāts bija par aizliegto komercpraksi, esmu diezgan optimistiski noskaņot. Man šķiet, ka mēs šodien varētu vismaz vienoties par četriem, pieciem noteikumiem, kas tiktu atzīts a priori par negodīgu komercpraksi. Un tad tas nozīmē, ka vismaz piektajā sadaļā mēs varētu pavirzīties uz priekšu. Bet, protams, es izteikšu lūgumu nacionāliem parlamentiem, lūdzu, turpiniet diskusijas. Un tad atbilstoši redzēsim, kā mēs varēsim sarunāt ar nacionālajiem ekspertiem, tā, lai viņi palīdzētu komisijai un padomē. Manuprāt, priekšā vēl ir darbs, milzīgs darbs, Un mēs varēsim šo darbu paveikt tikai kopumā, un kopā, un tikai tad, ja mēs atstāsim nacionālās intereses un paskatīsimies uz Eiropas Savienību kopumā. Man šķiet, ka mēs nevarēsim panākt ideālu iekšējo tirgu, jo tādu lietu vispār nevar panākt, bet tai pašā laikā mēs varēti, varēsim pakāpties pretī ļoti veiksmīgam, labi funkcionējošajam iekšējam tirgumam. Paldies visiem par diskusijām! Uh, well, ladies and gentlemen, I think. Um... Godātās dāmas un kungi, saka priekšsēžu kungs. Arī Švaba kunga priekšlikums, eh, priekšlikumam pierādījums bija aplaus, un es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur piedalījās šajā uzklausēšanā. Es vēlētos pateikties Andrēsam par ieguldījumu. Es uzskatu, ka mums ir bijušas ļoti auglīgas diskusijas, tika uzdoti daudz jautājumu, dzirdētas daudzas atbildes, ne visas. Uh, Atbildes vēl būs. Es uzskatu, ka referentam un ēnu referentiem burtiski tuvākajās nedēļās būs e, jāmēģina vienoties par grozījumiem. Un e, es ceru, ka mēs redzēsim galīgu atbildi kopdarba rezultātā. Es tiešām esmu priecīgs, ka tik ļoti daudzi kolēģi no komitejas piedalījās šajās debatēs, un es domāju, ka tādā pašā garā strādājot, mēs daudz sasniegsim. Līdz ar to mēs esam pabeiguši šodienas, izsmēluši šodienas darba kārtību. Vēlētos atgādināt komitejas deputātiem, ka nākamā komitejas sēde ir nākamā otrdiena. Sākam nākamā otrdiena deviņos, gan no rīta, gan vakarā, beidzam nākamā otrdiena vakarā pus septiņos, un komitejas sēde vadīs Korholas kundze visu dienu jo man ir jābūt konservatīvās partijas kongresā Mančesterā, kas, protams, vienmēr ir svarīgi politiķim piedalīties dalību valsts partijas ikgadējā kongresā. Lai uzsvērtu un vēlreiz izgaismot pāris uh, gadījumus, ko mēs darīsim. Tātad no rīta nākamā otrdiena mēs runāsim par darba programmu. Mums būs uh, viedokļu apmaiņa par uh, gāzes piegādi, mēs runāsim par vairākiem jautājumiem, kurus jau šodien mēs nevarējām izskatīt Šaldemons kundzes vadībā. Mums ir ārkārtīgi interesants pētījums par savstarpēju izglītības un kvalifikāciju atzīšanu Eiropā. Pēcpusdienā Veisbergens kundze runās par ietekmes izvērtējumu kur mēs neskatījām šorīt. Ir vēl viens pētījums, kurā runa ies par tirgus pētījumu efektivitāti. Un, ja referents būs gatavs, tad mēs varēsim par to arī runāt. Mums būs eh, doma izskatīt iespēju nāk lajā ar trīs pašiniciatīvas ziņojumiem. Un eh, es vēlētos ieteikt, tiem, kuri pēc tam, kad mēs apstiprināsim šo darba kārtību, kad būsim runājuši par referentiem, lūdzu sekojiet līdz, kāda būs darba kārtība. Es vēlētos pateikties visiem koordinatoriem, visiem tiem, kuri ir palīdzējuši izvirzīt referentus, un es jūs redzēšu nevis nākamajā komitejas sēdē, bet pēc tam nākamajā. Es pasakos pilnīgi visiem, pasakos arī tulkiem, kā parasti par lielisko darbu. Paldies!